okay, everybody, could we start to... Labi, es uh, aicinātu jūs ieņemt savas vietas, lai mēs varam sākt uzklausīšanu. Ja jūs vēlties, es varu uh, uzrunāt jūs arī skaļāk. Lūdzu, aicinu visus ieņemt savas vietas, lai mēs varam sākt. Šķiet, ka mēs nevaram sākt uzklausīšanu ar tik daudzām kamerām, kas aizsedz mums skatu. Mums, diemžēl, ir zudušas 10 līdz 15 minūtes, tādēļ, ka iekavējās iepriekšējā uzklausīšana, tādēļ gribētu aicināt jūs sākt šo sanāksmi bez kavēšanās. Vispirms gribētu sveikt mūsu vidū Almūnijas kungu, kas mums visiem ir labi pazīstams. Šķiet jūs atceraties, ka komisāra amata kandidāts jau ir iesniedz rakstiskās atbildes uz uh, um, anketu, un tās ir izdalīts visiem deputātiem visās oficiālajās valodās. Izvērtēšanas kritēriji ir tādi. Uh, amat kandidāts tiek izvērtēts pēc viņa vispārējās kompetences, um, mm, Eiropa grupas mm, mērķu sasniegšanas iespējām, kopējā portfolio un arī saskarsmes prasmēm. Es gribētu lūgt zālē ievērot klusumu. procedūra notiks pēc vienotā formāta visām komitejām. Tas ir komisāra atklāšanas uzruna ilgāk par desmit minūtēm. Pēc šī ievada sekos jautājumi no deputātiem, sākot ar vienu no katras politiskās grupas pēc kārtas. Pēc pirmās jautājumu kārtas no ekonu komitejas deputātu puses divus jautājumus uzdos transportu komitejas deputāte. Pēc tam mēs uzsāksim jautājumu raundus no ekon komitejas deputātu puses. Laika ierobežojums jautājumu uzdošanai sekojuši viens, viena minūte jautājumu uzdošanai, divas minūtes atbildēm ne, nav atļauts uzdot vairākus jautājumus kopā. Tālāk viena minūte jautājumu papildinājumam, kam ir jābūt par to pašu tēmu, par ko ticis uzdots sākotnējais jautājums, un tad komisāram at kandidātām ir viena minūte, lai atbildētu uz papildus jautājumu par to pašu tēmu. Es rezervēju sev tiesības m, mm, aizliegt jautājumu uzdošanu lūdzu nerunāt arī deputāts pārāk ātri. Pirms es nodošu vārdu komisāra amata kandidātam, es gribētu nāk klājā priekšsētājs paziņojumiem. Pirmkārt, Almunis kungs, mēs augstu vērtējam jūsu rakstiskās atbildes, kas iesniegtas, mm, ņemot vērā caurskatāmības un atklātuma principus. Mēs gribētu pasvītrot, cik svarīgi ir iesūtīt parlamentām dažādus ar likumdošanu, sagatavošanu saistītus dokumentus, to projektus, kā arī citus dokumentus parlamentām saulēcīgi, lai veicinātu koplānu pieņemšanas procedūru un citus procedūras, kas saistīts ar jautājumu izskatīšanu, un būtu ļoti labi, ja jūs brīvprātīgi iesūtītu dokumentus šādos gadījumos. Kā jūs zināt, Tad finanšu krīzes laikā trīs komisāri, kas atbildīgi par ekonomikas montājiem jautājumiem, finanšu tirgiem un konkurenci, strādāja cieši kopā, un mēs prezumējam, ka šai sadarbībai būtu jāturpinās. Ekon ir atbildīga par visām šīm rīcību politikas jomām, un mēs gribētu piedalīties e, šajā politiku e, apvienošanas procesā tādēļ Mēs arī gribētu redzēt, lai jūs komiteja iekļautu e, šajā jautājuma skatīšanā sekojoši. Tāpat jūs rakstiskajās atbildēs jūs norādījāt, ka komisijas institucionālā struktūra lēmumu pieņemšanas procedūrā konkurences jomā ir spēcīga, kas garantē efektivitāti, taisnīgumu un e, procedūras ievērošanu. Tajā pat laikā šī sistēma un procedūra ir krūti izsakojama un tajā ir krūti demonstrētu to, ka garantijas tiek nodrošināts pietiekam agrīnā stadijā. Parlamenta deputāti to konstatē iedziļinoties šajos jautājumos, tādēļ es gribētu aicināt jūs atzīt, ka šī ir problēmas joma un tā uh, liedz mums pienācīgi izpildīt savus pienākumus. Uh, Varbūt tad, kad e, jūs nonāksiet pie savas noslēguma uzrunas, tad jūs varbūt varētu e, šajā noslēguma runā atbildēt uz mans izvirzītiem jautājumiem. Tagad es došu vārdu komisāru amatkandidātam Almonis kungam. Paldies, e, priekšsēdētāji, godējumās deputāts, cienījamie deputāti. Pirms mazliet vairāk nekā pieciem gadiem 2004. gada oktobrī. Es eh, uzstājos eh, šajā pašā komiteja līdzīgā pasākumā tam, ko mēs atzīmējam šovakar. Es gribu atzīmēt, ka jau toreiz es paudu savas eh, eiropeiskās pārliecības un jums darīju zinām savu lielo gandarījumu īstenot savu mandātu kā komisijas loceklim. Atgriežoties šeit kā komisāra kandidāts, es atkal pa visiem simt procentiem gribu atkārtot to, ko sacīju toreiz. Šis gandrīz jau sešu gadu garais process eh, komisāra amatā man ir sniedzis lielu eh, gandarījumu. It īpaši es vēlos atzīmēt, ka lielu gandarījumu man sniedz Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Eiropas integrācijas eh, projekts, kas, manuprāt, ir ar gala mērķi izveidot mieru, stabilitāti kontinentā, veidot spēcīgu brīvības un demokrātijas telpu, un nodrošināt visaugstākos eh, taisnīguma un efektivitātes līmeņus. Savā tieši tāpat kā iepriekšējā mandātā es gribu apstiprināt savu apņēmību veidot vēl vienotāku Eiropu eh, pasaulē, kas ar katru dienu kļūst eh, globālākā. Un apzināties Eiropas 500 miljonu iedzīvotāju centienus, un daudzus jāatzīmē no šiem iedzīvotājiem ir skārusi e, krīze. Starp 2004. gadu un šobrīd e, līgums ir palicis konsekvents e, attiecībā uz šo ideālu. Ļoti bieži Eh, daudzos manos pārvaldības aspektos, eh, kas ir saistīti gan ar šo komiteju, gan ar parlamentu plenārsēdēm, es gribu atzīmēt auglīgo sadarbību ar parlamentu. Jaunajam periodam mana attieksme eh, paliks iepriekšējā. Es uzskatu, ka cieša sadarbība starp komisiju un parlamentu ir pamat rekvizīts mūsu darbībā. Krīze ir atstājusi Eh, simtiem tūkstošu iedzīvotāju bez darba, daudz no tiem ir jaunieši. Bet eh, gribu norādīt, ka pateicoties Eiropas Savienības palīdzības eh, sistēmai un tām pilnvarām, ko piešķir līgumi, ir iespējams ievērojami uzlabot ikviena kapacitāti, lai sniegtu atbildes un reakcijas izaicinājumiem, ko rada šī krīze. Tāpēc koordinēta stratēģija izkļūšanai no krīzes ir spēcīga sviera, lai varētu atjaunot e, izaugsmi, kā arī, lai veicinātu Eiropas e, integrācijas projektu un to tuvinātu pilsoņiem. Tajā pašā laikā tā kā krīze pieprasa meklēt jaunas eh, reakcijas eh, globālā pārvaldībā, mums ir jādomā par ārējo dimensiju Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības politikām. Tāpēc komisijas locekļi tieši tāpat kā šī parlamenta deputāti un tieši tāpat kā padome, mēs visi esam ar lielu atbildību tuvāko gadu laikā. Es to visu apzinos. Un eh, uzņemos savu atbildību ar jaunu spāru. Un tāpat arī gribu norādīt, ka Eiropas Savienībai ir dimensijas un instrumenti, kas ir adekvāti, lai varētu eh, risināt šos izaicinājumus, pateicoties visam, kas ir mūsu rīcībā, un it īpaši komunitārai metodei, kas jau ir apliecinājusi gadu eh, garumā un kas ir vēl kļuvusi stiprāk stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Savā jaunajā portfelī, kā konkurences komisāram, manas prioritātes ir tieši tādas pašas, ar kurām es veidu iepriekšējo mandātu Eh, pārvarēt krīzi, lai Eiropa no tās izkļūst spēcīgāka, lai ir gatava eh, noturīgai izaugsmēji un gatava veidot jaunas darba vietas. Tāpēc konkurences politika līdz ar iekšējā tirgus politiku, līdz ar eiro ir ar ārkārtīgi būtisku lomu prioritāru. Saskaņā ar līgumu konkurences politika ir ļoti būtisks eh, rīks Eiropai, lai piešķirtu tos rīkus, ar kura tā var būt konkurētspējīga eh, pasaules mērogā. Mums, mēs apzināmies, kādi nosacījumi tam ir jāpieno. Uzņēmumi būs eh, labākā situācijā gūt panākums ārpus robe, robežām, ja tie būs spējīgāki investēt un inovēt. Tas nozīmē šeit iekšējā tirgu lielāko konkrētspēju un labāku iekšējā tirgus funkcionēšanu. Taču no pilsoņu perspektīvas kas ir arī patērētāji, kas ir vissvarīgākais. Vairāk eh, konkurences, vairāk konkurētspējas nozīmē vairāk izvēles iespēju, labāku kvalitāti, zemākas cenas, un tas jau sev ir pierādījis eh, daudzos gadījumos. Ar šo perspektīvi es vēlos eh, darīt jums zināmu savu pārliecību stingri sakot Eiropas konkurences standartiem, pilnībā respektējot procedūras, kā arī aizsardzības tiesības Eh, to, ko anglosakši sauc par due process, eh, paturot eh, prātā pilsoņu un ekonomikas intereses. Konkurences politika būs taisnīga, tā būs objektīva un stingra, nepieņemot labvēlīgāku attieksmi pret atsevišķiem. Šajā sakarā es uzskatu, uh, Eh, par prioritāru cīņu pret karteļiem, kas eh, manā izpratnē ir viss eh, kaitīgākā konkurences standārtu pārkāpšana. Stingra likumdošanas piemērošana attiecībā uz koncentrāciju kontroli ir visefektīgākais veids, kā īstenot preventīvo darbu attiecībā uz dominējošām pozīcijām Tādējādi mēs esam varējuši atbalstīt Eiropas uzņēmumus, nekavējot to konkurētspēju. Un tajā pašā laikā nodrošinot skaidrību, paredzamību un skaidru darbību tirgu, bet pieredze mums eh, rāda, ka ir iespējams ieviest uzlabojumus. veidojot tiešus, eh, pielāgojoties jaunajām tirgus prasībām starp ražotājiem un mazumtirgotājiem. Tāpat arī tuvāko eh, mēnešu laikā mēs eh, pārskatīsim tādas nozares kā autobūve un apdrošināšana, lai varētu tu, tuvināt vispārīgiem līmenim šīs nozares. jūs zināt lieliski, ka pastāv, eh, pastāv eh, advancēts skatījums uz to, ko ir veik, veikus komisija un eh, parlaments, lai varētu nodrošināt kompensācijas iedzīvotājiem nepietiekamu vai nepiemērot pakalpojumu vai preču iegādes gadījumos. Tajā pašā laikā mums ir jāizvairās no citās pasaules daļās pieļautajām kļūd, eh, kļūdām. Un es šajā sakarā ņemšu vērā un uzklausīšu visus parlamenta e, komentārus, mēģinot sniegt jums konkrētas atbildes un strādāt, ņemot vērā koplēmuma procedūru. Runājot par valsts palīdzību, viss eh, steidzamākais jautājums ir risināt finanšu krīzes sekas. Dalībvalstis ir uzņēmušās eh, lielas finansiālas saistības sniedzot savu atbalstu banku sektoram. Komisija ir izstrādājusi pagaidu pasākumus, lai palīdzētu krīzes laikā, tajā pašā laikā eh, pasargājot iekšējo tirgu no nepiemērotiem konkurences sagrozījumiem un izkropļojumiem. Bankām ir jāatgūst nepieciešamā dzīvotspēja vidējā un ilgā termiņā, termiņā lai varētu sniegt eh, savu atbalstu. Mums ir jāgatavā Eh, stratēģija saņemto atbalstu sniegšanai un atgūšanai, tajā pašā laikā apzinoties vēl spē, palikušos riskus. Papildus šiem atbalstiem pagaidu pasākumi valsts pasākumiem, kas tiek eh, piemēroti reālajā ekonomikā, nodrošina un palīdz eh, veidot uzņēmumu likviditāti un atvieglot to piekļuvi kredītiem. Komisijai ir jāizlem, kurš ir vispiemērotākais brīdis, lai atjaunotu tādu situāciju, kāda pastāvēja pirms krīzes. Un mēs uzskatām, ka šīs brīdis varētu pienākt šī gada beigās. Papildus politikai krīzes pārvarēšanai, es gribu šī mandātā uh, gaitētīt, cik lielā mērā ir iespējams modernizēt eh, publiskās palīdzības instrumentus. Pēdējo gadu laikā tika pieņemtas vairākas vadlīnijas par reģionālo palīdzību, eh, apkārtējo vidu un citiem mērķiem, kas ir horizontāli. Un šobrīd ir nepieciešams izvērtēt, kā tie darbojas un kā tos varētu uzlabot. Vispārīgākā ziņā konkurences politika būs ar ļoti nozīmīgu lomu. Uh, nākamajā Eiropas stratēģijā 2020, eh, kas nomainīs Lisabonas stratēģiju un kurā būs norādītas prioritātes un instrumenti, lai veidot uz pamatu dinamiskākai ekonomikai, kas balstītu uz zināšanai, kas ir ekonomiski eh, taisnīga. Nu. Eh, tomēr pēc izkļūšanas no krīzes, lai uh, Eh, lai nonāktu līdz šādai ekonomikai, konkrētspējas politika ir ļoti nozīmīga, un konkrētas politikai ir jāpalīdz eh, garantēt kvalitatīvus publiskos pakalpojumus, kas ir pieejami visiem, taisnīgos eh, apstākļos pakalpojumus, kas ir būtiski elementi pilsoņu dzīves kvalitātē un labklājībā un teritoriālā kohezijā. Līguma 14. un 106. pants, kā arī citi dokumenti sniedz mums iespēju Well, afterwards I will tell you the other part of the speech. Pēc tam es jums izstāstīšu atlikušo runas daļu. Much, but, Thank you. Uh, we have... Lielas paldies, bet mums tiešām ir jātaupa laiks. Un kā, gan jau, ka jūs varēsiet paturpināt savu runu kaut kādā brīdī. Un tagad mēs dosim vārdu ekompārstāvjiem no politiskajām grupām, un vispirms vārds uh, Žanpolam Gozes kungam lūdzu. Komisāra kandidāta kungs, vispirms es gribētu jums eh, vēlēt, es tev drūkstu neuzdrīkstos teikt eh, sveicu jūs šajā komitejā, bet šajā jaunajā sasauktajā komitejā tomēr gribētu jūs sveikt. Mēs sagaidām no jums skaidras, precīzas atbildes par dažādiem tematiem, kurus mēs skatīsim. Lūk, jūs esat eh, konkurences atbildīgā amata kandidāts. Eh, tas eh, konkurētspēja nav, un konkurēts nav mērķis pats par sevi, bet eh, ko, konkurences politikai ir jākalpo izaugsmai, efektivitātei un Eiropas uzņēmumu konkurētspējai, tādējādi ir jāizvairās no administratīvas slodzes un finanses slodzes, kas nebūtu attaisnojama Eh, ņemot vērā Eiropas vispārīgās intereses un patērētā intereses. Un šajā sakarā es gribētu uzdodot div, eh, uzdot jautājumu par diviem konkrētiem jum, jautājumiem, kas tiek apspriesti parlamentā. Kolektīvo prasību jautājums un jautājums par eh, grozījumiem konkurences noteikumos. Vai jūs pieņemat asociēt šeit parlamentu, un vai jūs esat gatavi pie, ņemt vērā pozīcijas, eh, kas ņem vērā eh, mazo un vidējo uzņēmumu intereses. Paldies, Gosēs kungs, paldies par jautājumiem. Es eh, uz atbalstu jūsu viedokli, ka konkurētas politika nav mērķis pats par sevi, bet nepieciešams rīks, lai sasniegtu mūsu mērķus. Runājot par abiem jūsu jautājumiem, tajā, kas attiec uz kolektīviem prasībām, manuprāt, tā ir patiesa problēma, ar kur mēs saskaramies, ir jāmeklē eh, tas veids, kā mēs varam sniegt kompensācijas eh, konkurences upuru, konkurences nepareizas funkcionēšanas upuriem. Mēs varam patērēt aizsardzībā meklēt citus instrumentus kolektīvajām darbībām, lai eh, kompensētu. Bet svarīgi ir, svarīgas ir divas lietas. Pirmkārt, redzēt, kādā veidā mēs varam labāk koordinēt dažādās procedūras, kolektīvajās prasībās, e, konkrētspējas ziņā un kolektīvās prasības citās jomās, lai nevē, nenonāktu pie procesuāla apjukuma. Otrkārt, ir jāizvairās no tiem pārkāpumiem un ļaunprātībām, kas ir bijuši citās valstīs, kā tā saucamās klasakšana, no tā ir jebkurā veidā jāizvairās. Un tas pieprasa pārdomas, kas jau tika īstenotas gan parlamentā, gan komisijā, bet kas būtu jāturpina tuvāko mēnešu laikā. Un es gribētu arī pateikt to, ka es rēķinos ar ļoti aktīvu parlamenta darbību, un kā jau es to sacīju savā ievadrunā, es eh, labprātāk diskutētu eh, koplēmuma procedūrā šos ļoti svarīgos jautājumus. Bija otrais jautājums eh, - soda naudas Soda naudas ir elementi, lai e, mēģināt pārliecināt tos, kuri mēģina kavēt e, konkurēt spēju. Tās ir jāpatur nepieciešamajā līmenī. Ja šāda atrunāšana un šādi pasākumi ir pārāk zemi, tad pastāv iespēja darboties pret konkurenci. Un saskaņā ar iepriekš veiktām analīzēm soda naudu līmenis pēc 2006. gadā pieņemtajiem lēmumiem ir adekvāts līmenis vispārīgi runājot, lai, e, lai varētu darboties ar šādu pārliecinošu efektu iespaidu. Priekšsēdētāji, es atkārtoju to pašu jautājumu, lai eh, komisārs varētu eh, atbildēt. Ir ziemeļnieki un dienvidnieki. Es esmu dienvidnieks un mazliet tāpēc pārāk runātīgs grozi, eh, soda naudas, kas, eh, manuprāt, ir eh, koherentā līmenī ar šo pārliecinošo elementu, kas ir jāiestrādā soda naudu politikā. Un atsevišķi kritiķi norāda, ka lūk maziem vidējiem uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kas uh, kas rada tikai vienu produktu savu apgrozījumā, soda naudu iespējas varētu būt lielāks nekā uzņēmumiem, kas darbojas grupās vai kam ir diversificēta ražošana. Šo jautājumu vajadzētu turpināt analizēt, taču es vēlos norādīt, ka daudzās soda naudas, ko ir uzlikusi komisija pēc vadlīniju pieņemšanas 2006. gadā, vairāk nekā 50 kopš tā laika. Tikai trīs no tām, trīs gadījumos soda naudu līmenis nonāca līdz 10%, kas bija noteikti regulā un kas bija maksimums soda naudai attiecībā uz apgrozījumu. Thank you very much. Liels paldies. Un tagad mēs pārējām pie sociālistu grupas. Sančes Prezedo kungs, lūdzu. Muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribu sveikt uh, komisāru kandidātu, novēliet viņam laimīgu jauno gadu. Un es domāju, arī mēs varēsim novē, novēlēt viņam veiksmīgu darbu. Es domāju, ka šis ir komisārs. Eh, viņam nav nepieciešams ierasties šeit ar savu vizītkārti. Mēs esam varējuši viņu iepazīt jau iepriekšējo gadu laikā un pārliecināties par viņu sadarbību ar mūsu komiteju. Un šobrīd viņš uzņemas jaunu uzdevumu, kā Eh, konkurences eh, komisārs un vicepriekšsēdētājs komisijā. Tas notiek krīzes laikā un brīdī, kad konkurence tiek īstenota globalizācijas apstākļos aizvien eh, katru reizi vairāk multipolāros. Eiropas Savienības integrācijas process balstīt uz trim prioritātēm - konkurence, sadarbības ar uzņēmumiem, konkurence un pilsoņu integrācija. Tāpēc konkurence Tāpēc mums ir nepieciešams konkurencei nodrošināt ne tikai regulatīvu raksturu, un tāpēc eh, ar prieku es eh, uzklauso šo eiropeisko garu attiecībā uz konkurences politiku. Runājot par pilāriem eh, privātajās darbībās, jeb klās, kolektīvajās prasībās, gribētu uzdot vienu jautājumu. Jūs izteicāties par koplēmumu. Runājot par horizontālo līmeni, kā jūs domājat strādāt, lai eh, garantētu to, ka šis horizontālais līmenis darbojas, eh, tā skaitā piesaistot komisijas locekļus? Eh, paldies, Sančes Presēdo kungs, paldies par komentāriem, kurus izteicāt sākumā. Protams, es visas komitejas priekšā atkārtoju, ka man attieksme, kā jūs to norādīju pašā sākumā, par sadarbību un pilnīgu atvērtību dialogam un viedokļu apmaiņai ar šo komiteju būs tāda pati kā iepriekš, ja tā var eh, vēl uzlaboties, tad es ceru, ka es to varēšu uzlabot to vēl kādu laikā. Es atbalstu jūsu eh, pieminēto Žakadelora definīciju par konkurences lomu, lai stiprinātu solidaritāti un runājot par kolektīvajām darbībām, lai nodrošinātu kompensācijas pirms es sācīju jau atbildot Gozēs kungam, ir kompensācijas kā sekas kļūmiem, ko ir pieļāvuši uzņēmumi, kas nerespektē konkurences notiekumus, bet ir citi pasākumi, kā piemēram eh, kompensēt eh, patē, sniegt kompensāciju pasākumiem, kas eh, patērētājiem, kas ir izmantojuši toksiskus vai kaitīgus vai defektīvus produktus. Situācijas varētu būt atšķirīgas. Uh, Un kolektīvās prasības ir ies, pirms to iesniegšanas tiesās ir jāparedz nacionālās darbības, jo nacionālā likumdošana jāņem vērā šajā gadījumā, un arī ir jāiesniedz, uz to es neatsaucos iepriekš, ir jāievieš tādi mehānismi, kas nodrošina šo prasību atrisināšanu, lai izvairītos no pārliecīgas tiesu noslodzes un lai izvairītos no tām kļūdām, kas ir pieļautas ar tā saucamajiem klasakšanu citās valstīs. 30 sekundes, 30 sekundes, ja jūs vēlaties papildus jautājumu uzdot, ne? Nu labi, tad mēs ejam tālāk. Alda grupa, Gulārs kundze, lūdzu. Bonjour, monsieur le commissaire. Labdien, komisāra kandidāta kungs. Vai es varētu sacīt jau komisāra kungs, jo šeit esat labi pazīstams. Jums ir viens no svarīgākajiem portfeļiem komisijā. Uh, Jums ir plašas pilnvaras, kas devies pie jūsu priekštecē cīnīties pret karteļiem um, ehm, ehm, MVU interesēs, interesēs aizstāvēt eh, patērētāju tiesības eh, tā skaitā no plašām ārzemju grupām, tā ir lielas, eh, tie ir lielas konkurences politikas panākumi. Tomēr šī konkurence ļoti bieži, konkurences politika ļoti bieži tiek apstrīdēta Eiropas Savienībā. Mēs runājam par liberalizāciju, un jūs pieminējāt pilsoni patērētāju. Varbūt pilsonis ir ne tikai patērētājs, un varbūt šeit vajag meklēt dziļāk. Kādi e, ir jūsu iecerētie pasākumi, lai rehabilitētu, lai līdzsvarotu? Tas ir mūsu svarīgi Alde grupā. Ko jūs esat iecerējuši darīt, lai samierinātu e, Eiropiešus ar konkurences politiku? Angulā. Paldies, Gulārs kundze. Nu, esmu pārliecināts, ka Eiropas pilsoņi sev uzskata uh, par konfrontētiem ar konkurences politiku. Manuprāt, ka pilsoņi uh, kon, tiek konfrontēti ar uzņēmumu eh, īstenotiem uh, pārkāpumiem, kuri īsteno savu dominējošo pozīciju tirgu ar kārteļiem vai atsevišķiem pilsoņi. Uh, ļoti negatīvi ir noskaņot par atsevišķām valsts palīdzībām, kas uh, sagroza konkurenci un kas eh, traucē citiem sektoriem, kas nav varbūt saņēmuši šādu palīdzību. Un Viņi nevēlas privilēģiju šādiem uzņēmumiem, kas varētu ļaunprātīgi izmantot dominējušas pozīcijas tirgos. Viņi nevēlas eh, uzņēmumu koncentrāciju, pat ja uzņēmumu koncentrācija iespējams ir eh, kā uh, trumpis glo globalizācijas apstākļos. Ko tad vajadzētu darīt, manuprāt? Vajadzētu izt, piemērot līgumu un normas, kas izriet no līguma es jau gribu sākt ar Logas, Romas līgumu šeit un ar citiem līgumiem. Ir šie nosacījumi jāpiemēro un ir arī jāskaidro. Ir jāskaidro pilsoņiem, e, kādas tad ir priekšrocības, ko var gūt no labas tirgus funkcionēšanas, tur, kur tirgum ir jāfunkcionē, kādas ir priekšrocības, ko var gūt no regulējuma, kas dod iespēju pastāvēt publiskiem pakalpojumiem, kuri nevar tikt nodrošināt pilsoņiem vislabākajos apstākļos tirgo un kuriem ir nepieciešams regulējums un publiska iesaistīšanās, un ir jāskaidro pilsoņiem, kādas ir priekšrocības, lai varētu palīdzēt zināmām ekonomiskām aktivitātēm, vispārīgās interesēs un ne tikai e, to interesēs, ko kur saņem valsts finansējumu. Es domāju, ka skaidrojums eh, konkurences politikai ir ārkārtīgi būtisks elements, ne tikai eh, līguma pants, bet tas piedara pie politiskā redzējuma, tā skaitā pie konkurences politikas. Komisār, kungs, iespējams, jūs Eh, jums ir iespēja nākt no tās valsts, kas ir balsojusi par konstitucionālu līgumu. Manējā balss, eh, valsts balsoja pret. Es pārstāvu Francijā un esmu priekšsēdētāji Eiropas kustībai un gribu sacīt, ka ir ļoti daudz vēl jādara, lai izvairītos no tā, ka cilvēka valsts palīdzībā saskata sava eh, darba glābiņu tagad un šobrīd tā vietā, lai uzskatītu to par nepareizu investīciju nākotnē. Mums ir nepieciešams, lai jūs apmeklējat pasākumus uz vietām, uh, un lai varētu pārliecināt cilvēks, ka valsts nauda ir paredzēta tam, lai nodrošinātu viņu nākotni, jo ļoti daudz uz vietām eh, ir visai tāli no makroekonomiskiem datiem. Es jums piekrītu, ka nevar izskaidrot uh, adekvātas konkurences eh, politikas eh, priekšrocības tikai lasot līgumu. Tāpēc manas atbildes otrā daļa bija skaidrojums, komunicēšana, argumentēšana. Jūsu valstīs, un ne tikai jūs, bet arī daudzās citās, esmu pielicis daudz pūliņu, lai skaidrotu budžeta politiku ar zināmu, eh, budžeta politikā, kurā ir nepieciešama zinām disciplīna, un pietiekam daudz tādu, kas uzklausa šos argumentus. E, pēdējā sabiedriskās domas aptaujas e, Francijā norādīja, ka lielākā daļa Francijas pilsoņu ir nobažījušies pār valsts palīdzības līmeni. Esmu pārliecināts, ka ja tiktu veikta aptauja vai dialogs ar pilsoņiem un tiktu skaidrotas, kādas ir priekšrocības eh, labai tirgus funkcionēšanai, stingrai cīņai un efektīvai cīņai pret karteļiem un dominējošām pozīcijām, eh, pret konkurences sagrozīšanu, nodokļu maksātāju interesēs, viņi to atbalstītu, viņi to nenoliegtu, bet ir jānorāda arī tas, ka ir jāpatur valsts pakalpojumi, ir jādod iespēja funkcionēt tirgumu. Thank you, I'm sorry. Paldies, es atvainojos, ka es eh, jūsu runu pārtraucu. Un tagad zaļo vārdā Lamberts kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, paldies priekšsēdētājs, veicu jūs zaļo vārdā. Līdz šim mēs varējām vērtēt eh, tā dialogu kvalitāti, kāds jums bija ar parlamentu, un esmu gandrīz, ka jūs apstiprinājāt savu vēlmi turpināt eh, šo dialogu, kvalitatīvo dialogu turpināt ar mums. Es runāšu par jautājumu, kas vēl aizvien nav bijis uzmanības centrā konkurences politikā, un es runāšu par fiskālo konkurenci. Jūs varat uzskatīt, ka tas uz mani neatiecat? Nu, neatiecas un uz šiem jautājumiem neatiecas, bet tā ir konkurence, kas var būt nelojāla un kas var radīt tirgus e, izkropļojumus. Tāds, kād, kā dalībvalsts savā arsenālā iekļauj fiskālas dispozīcijas, kas ir līdzīgas nodokļu paradīzēm, un tā, jā, līdz ar to piesaista uzņēmumus un atņem saviem kaimiņiem fiskālos ieņēmumus, tā e, palīdz veidot šos tirgus izkropļojumus. Un es gribētu zināt, kāda ir jūsu pozīcija šajās debatēs un kādas ir iniciatīvas no jūsu puses šajā jomā. Paldies, Lamberkungs! Vispirms, mana pozīcija un komisijas eh, pozīcija ir cīnīties pret nodokļu paradīzēm. Un, manuprāt, uh, pēdējā laikā, pēdējo divu gadu laikā, kopš eh, pirmiem G20 sametiem ar ārkārtīgi spēcīgu iniciatīvu no Eiropas Savienības puses un no komisijas puses, cieņa pret nodokļu paradīzēm un pret nekooperatīvām sadar, jurisdikcijām pasaulē ir stiprinājusies, un mēs jau tagad redzam rezultātus. Jūs zināt tikpat labi, ka, es, ka ir ļoti daudz nolīgumu parakstīts, lai varētu apmainīties ar fiskā, fiskālo informāciju pēc pirmajām G20 sanāksmēm. Ir jāturpina šo darbu, tas nav viegli. Kas tad notiek? ar mūsu likumdošanas struktūrām un ietvariem no konkurences viedokļa. Katra dalība, katrā dalība valstī nevar veikt eh, konkurenci ar selektīviem nodokļiem un selektīvām priekšrocībām, bet starp eh, no vienas dalībvalsts uz otru līgumos un tiesu praksē ir norādīts, ka piemīt eh, suverenitāte noteikt uh, nodokļu līmeņus balstoties uz esošajām direktīvām. Iespējams, ka jūs, iespējams es, Mēs gribētu citu sadarbības eh, ietvaru un citu sadarbības struktūru nodokļu ziņā, bet kā konkurences eh, komisāram, kā jūs labi zināt, man ir jārespektē līgumi. Euh, Jā, tā ir skaidra un saprotama atbilde, tomēr es domāju, ka Eiropas pilsoņiem būtu būtiski, ja Eiropas Savienība vēlas eh, ka, būt kā Eiropas pilsoņu aizstāvi, uh, Eiropas Savienībai ir jāpārskata šī jurisprudence un prakse. Pretējā gadījumā pilsoņiem ir iespējas, kā vai nu tiek padarīt nabadzīgāk uzņēmumi vai publiskie pakalpojumi, kas tīri leģitīvi mums būs pienāktos saņemt. Kas tad ir teikts tiesu praksē? Ne jūs, ne es nevaram rakstīt tiesu lēmumus, bet es domāju, ka vērojot daudz Eiropas dalībvalstu reakciju uz šo krīzi, kad veidojas pozīcija attiecībā uz, pret nodokļiem, kas ir atšķirīga no tās kultūras, kas pastāvēja 80. gados daudzās mūsu kultūrās un politiskajās pozīcijās. Es domāju, ka mēs tagad vērojam izmaiņas, mēs tās varēsim apspriest. Lielas paldies! Un tagad Svimbērne Kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt jūs Liberāļu demokrāta apvienības vārdā un eh, pateikties par jūsu ieguldījumu pašreizējā darbā. Man ir jautājums par pagaidu iejaukšanās pasākumiem, tīpaši attiecībā uz finanšu pakalpojumu kompānijām. Daudzas kompānijas saņem eh, finansu atbalstu un eh, pēc šādiem intervences pasākumiem konkurences ģenerāldirektorāts ir nolēms iejaukties, lai šādas atbalsta pasākums atceltu, balstoties uz konkurences pasākumiem. Kā mēs nodrošināsim to, ka dalība valstīs sabiedrības attieksme būs objektīva? Tīpaši vai jūs domājat, ka būtu jārada tāda standarta formula attiecībā uz um, aktīvu novērtējumu pēc iejaukšanās? Un kā aprēķināt to apjomu? un vai jūs veicināsiet caurskatāmību šajā pusē, un kāda ir um, jūsu doma par kompānijām, kurām ir šie intervences pasākumi, piemērot, kāda būs to nākotne? Paldies! Kā jūs zināt, komisija ir pieņēmusi četras vadlīnijas vai paziņojums attiecībā uz to, kādā veidā mums vajadzētu risināt jautājumu par um, finansiālas palīdzības sniegšanu krīzes, no valsts puses krīzes laikā. Uh, Viens attiec uz banku sektoru, otrs uz um, rekapitalizāciju, tad tālāk par aktīviem, un vēl viens vadlīnijas ir, man liekas, par garantijām. Jebkurā gadījumā visi šie elementi ir tikuši izdiskutēti ne tikai komisijas ietros, bet arī ar parlamentu, un es esmu pārliecināts, ka jūs labi zināt, cik daudz sarunu mums ir bijis iepriekšējā komisijas mandāta laikā ar ekofīnu, ar dalību valstīm. Līdz ar to ir šis te vadlīnija ietvers, lai varētu risināt divu veidu lēmumu, ar divu veidu lēmumiem saistīts jautājums krīzes laikā. Pirmkārt, lai dot atļauju vai arī nedot atļauju īstenot schēmas, kas ir pieņemts dalību valstīs nacionālā līmenī, uh, lai atbalstītu banku sistēmu vai finanšu sektoru, un mēs cenšamies izmantot šīs horizontālās vadlīnijas, lai vienlīdzīgi izturētos pret atšķirīgām schēmām, kas, teiksim, atšķirs dažādās dalību valstīs, un otrkārt, kā rīkoties atsevišķos gadījumos, pirmkārt saistībā ar tām bankām, kas ir tikušas glābtas, mēs sākam 2007. gadā ar pirmiem glābšanas plāniem, un eh, pēc tam ar bankām, kas ir uh, kādu iemeslu dēļ saņēmušas eh, valsts atbalstu dažādās dalību valstīs. Tagad mēs lēmjām, kā rīkoties tālāk. Pēc šīm problēmām pieņemam lēmumus par katru gadījumu atsevišķi. Dažos gadījumos lai turpinātu šīs nacionālās schēmas, tādēļ, ka situācija joprojām sagādā risks finanšu stabilitātes ziņā, un citos gadījumos mēs analizējam pārstrukturizācijas plānus, attiecībā uz palīdzību, ko ir saņēmušas atsevišķas bankas. Mēs turpināsim šo darbu, jo daudz lēmums vajadzēs pieņemt tuvāko mēnešu un tuvākā gada laikā. Tajā pašā laikā mēs savā starpā un ar ekofīnu, arī tāpat ar parlamentu diskutējam par to, kad šis izņēmuma, kad šie risinājumi būtu jāpārtrauc. Es atvainojos. Ja Es zinu, savā iepriekšējā darbā jūs tiešām sapratāt, kādi finanšu instrumenti un kādās valstīs mums radīs turpmākas bažas konkurences jomā, vai jūs varat mums pastāstīt, cik daudz aktivitāšu tur ir plānots, kas man vai kas mūs uztrauc, teiksim, gan iepriekšējā darbā, gan nākamajā darbā, ir tas, pirmkārt, ka vajadzētu izvairīties no uh, tālāk riska, teiksim, neveicināt slikto praksi un neturpināt to, ka tie, kas eh, nefunkcionē labi, turpina saņemt valsts palīdzību. Un otrkārt, kā saglabāt labus spēles noteikums un raudzīties, ka biznesa modeļi un ilgtermiņa stratēģija šajos uzņēmumos ir dzīvot spējīgi un ka tie palīdzēs ekonomikas izaugsmē, jo būtībā tas ir eh, ļoti nozīmīgs lēmums finanšu sektoram. Un, protams, kā, kā neizturēties sliktāk pret eh, tiem, kas uzrāda labus rādītājus. Un tātad tie, kas ir veiksmīgi darbojušies, lūdzu, uh, Mm, palīdziet atrisināt šo problēmu šajā sarežģītajā sīkā, ka mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai šo sarežģīto jautājumu risinātu, jo, piemēram, Eiropas centrālā banka, es atceros pēdējā ekofin diskusijā par šo jautājumu, viņa sacīja, Nelija Krūzē, lūdzu, esiet piesardzīgi tādēļ, ka ir apdraudēta finanšu stabilitāte. Tas nav vienkārši, bet es domāju, ka mums izdosies. Paldies! Un tagad Goe, Klūta kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Almuņas kungs, man ir jautājums attiecībā uz bankām. Es nesmu no Eiropas Savienības dalība valsts, kurās ir, ir spēcīgas eh, krājkases un. Uh, valsts bankas un no Eiropas komisijas puses tās ir saņēmušas pēdējo gadu laikā vairākus uzbrukumus, jo Eiropas komisija uzskata, ka tās pārkāp kropļo konkurence, bet no otras puses domāju, ka krīzes laikā ir īpaši attiecībā uz uh, krājkasēm. Krājkas ir pierādījušas, ka tās ir izturīgas pret krīzi, un es domāju, ka tas ir tāds ļoti labs un spēcīgs banku sistēmas piemērs. Mans jautājums ir, kā jūs vērtējat šo te valsts uh, banku sistēmu kā konkurences komisārs. Paldies! No, señor Klute, yo también procedo de un... Grūtis eh, kungs, arī es nāku no valsts, kurā ir ļoti daudz krājkases, vairāk nekā puse no depozītu tirgus ir krājkases, un tāpat arī sektors, kas ir mazāks, bet arī nozīmīgs atsevišķās jomas. Eh, Bankas, kas darbojas kooperatīvu eh, uzņēmējdarbības formā. Es vēlos norādīt, ka finanšu struktūras nav e, labas vai sliktas atkarībā no juridiskās formas, bet no tā, kā tās darbojas, kā tās izpilda likumdošanu, kāda ir to maksātspēja, uz kādiem nosa, not, nosacījumiem tās aizdod naudu un kādā veidā tās seko tam, lai neradītu riskus. Un uz šī pamata es gribu veidot savu politiku šeit un arī savu eh, konkurences komisāru atbildību. Mm, Jā, eh, no mana rückfrage nochmal. Jā, vēl viens papildus jautājums par to. Valstis eh, ir brīdinājušas, ka tās, ka aiz tām stāv nodokļu maksātāju nauda un kas ir, to darbība ir nākus par labu MVU. Pēdējo gadu laikā daudzas lielās bankas neatvēra kontus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un līdz ar to šī struktūra, viņi, viņi tiešām bija, viņiem bija jāpaļaus tieši uz šo te valsts banku struktūru. Es nezinu, vai es to pareizi interpretēju, bet eh, tādā formā, kā valsts bankas eh, darbojas šobrīd, vai tas tā varēs turpināties? lo que eh, forma parte de mi responsabilidad. Tas, kas ietilpst manā atbildībā, ir paturēt konkurences eh, noteikumus un standartus, eh, it īpaši valsts standartus, tieši tāpat kā kolēģis Mišas Bārņē eh, strādā pie jautājumiem, kas attiec uz finanšu regulējumiem. Un pār eh, uzraudzītājiem un regulētājiem nacionālā līmenī. Ir jāizteno šīs normas un aicinu eh, tās ievērot it visiem finanšu sektorā. Ir bijuši ļoti labi pārvaldības piemēri krīzes laikā no finanšu institūciju puses, kam nav bankas juridiskās formas, kas ir kā krājkases vai kooperatīvi, un ir bijuši ļoti slikti pārvaldības piemēri eh, tieši tur, kur bija vērojamas sliktas investīcijas, vai nepareiza rīcība ar pie, pieejamiem resursiem. Investīcija bankas ļoti pazīstamas pasaules līmenī vai, vai apdrošināšanas institūcijas savienoties valstīs, kas eh, patronizē futbola komandas. Eh, no no krīzes palīdz izvairīties ne jau juridiskā uzņēmēja darbības forma, bet gan saimnieciskās darbības forma. E Paldies, un mēs tagad pāriem pie Blūma kunga. Uh, Es uh, atvainojos, ka varbūt būšu uh, provokatīvs, bet uh, Britu uh, parlamenta deputāti mani, teiksim, uzrunājušai sakarā, un viens jautājums, ko es gribētu noskaidrot, ja jums nekas nav pretī. Uh, Vai jūs esat eh, sociālas darba partijas Marks um, nodaļas eh, vadītājs un vai jūs bijāt tās valdības sastāvā, kas uzstājās pret Baltijas valstu neatkarību, un vai jūs 2000. gadā veidojāt koalīciju ar komunistisko partiju? Paldies! Yo, yo era miembro del gobierno español. Es biju Spānijas valdības loceklis. Sociālistu valdības Eh, loceklis, eh, kas tika izveidots 74. gadā, un tajā laikā eh, par to jau mēs runājam ar bijušo kancleru Kolu, būs vēstures grāmatas, un jāatzīmē, ka bija laiks, kad sākās Vācijas eh, atkal eh, apvienošanās līdz brīdim, kad visa Vācija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Un es esmu, vienmēr esmu atbalstījis Eiropas apvienošanos eh, un unifikāciju vienmēr un bez kādām iebildēm. Runājot par iespējamām koalīcijām vai nolīgumiem starp politiskām partijām. Uh, starp mūsu vērtībām un principiem vispamatīgākajiem, kā Eiropieši brīvi un demokrāti, ir princips tas, ka visas idejas, kas tiek paustas ar brīvību, bez vardarbības, respektējot cilvēktiesības, ir vienlīdzīgi leģitīmas, vai tās jums patīk vai nepatīk, vai tās man patīk labāk, vai tās man nepatīk. Vai jums ir papildus jautājums, Blūmkungs? Nē, tā bija ļoti adekvāta atbilde. Paldies! Very much, uh, now... Paldies, un tagad pāriesim pie Mātina kunga lūdzu no politiskajām partijām nepievienu šos deputātu vārdā. Paldies, es sirsnīgi pateicos. Uh, komisāra kungs, jūs esat ļoti profesionāls, un es domāju, mums nav jāuztraucas par to, ka jūs varētu tikt iecelt šajā amatā atkārtot. Katrā ziņā Eiropas parlamentām ir tiesības izvērtēt jūs individuāli, nevis kolektīvi. Vairāk cilvēki norādīja, ka tagad, kad mums ir Lisabonas līgums, tomēr padome ar daļai komisijas atbalstu cenšas izmantot dažādus paņēmienus, lai e, izstumtu parlamentu no koplēmumu pieņemšanas procedūras. Vai jūs zinat par šādām briesmām? Un ja jā, ko jūs darīsiet, lai parlaments netiktu izolēts? Paldies! Desde luego, ni personalmente protams, nepersoniski nekā komisijas loceklis, nekā nākamās komitejas iespējamais loceklis. Es negribu paust nek savu, savu iespaidu, lai mazinātu koplēmuma e, procedūru. Un esmu ļoti gandarīts par to, ka Lisabonas līgums vēl aizvien paplašina uh, koplēmumu lomu un parlamenta lomu likumdošanas procesā. Man ir bijusi iespēja vienīgajā likumdošanas iniciatīvā, ko es pie, gribu pieminēt, jo konkurences ziņā nav pārāk daudz tādu, bet vienīgā, ko es pieminēju, ir kompensācijas, kolektīvās kompensācijas par nodarītiem zaudējumiem bojājumiem, un es domāju, ka tas ir jāskat koplēmumu kārtībā, tajā pašā laikā, kā jau jūs zināt, to, ka jābalstās, jāzina, uz kurām juridiskām bāzēm mēs balstāmies, bet katrā ziņā es atbalstu koplēmu procedūru tieši tāpat kā mani kolēģi. Paldies! Vai jums ir papildus jautājums, Mārtiņ Kungs? Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Ņemot vērā to, ko jūs teicāt, Almjonis kungs, vai jūs atbalstītu domu par to, ka Eiropas parlamenta deputātiem būtu tiesības uzstāties padomas darba grupās un padomas sanāksmēs, tāpat kā padoma var piedalīties mūsu sanāksmēs šeit. Paldies! Ja jūs man jautājat par attiecībām starp parlamentu un komisiju, mēs veidosim savu ietvaru lēmumu starp parlamentu un komisiju darbībai. Tādā veidā mēs labāk varēsim regulēt mūsu attiecības. No otras puses, domāju, ka iepriekšējā periodā bija institucionāli viedokļi, kas ir ļoti noderīgi runājot starp attiecībām par parlamentu un padomi. Es gribētu atsaukties uz mūsu kolēģiem no eh, padomes, eh, lai tie pauž savu viedokli par sadarbību ar parlamentu. Es šeit nebūtu kompetenci iesaistīties šajās nozīmīgās attiecībās starp padomi un parlamentu. Okay, Paldies! Un tagad uzklausīsim jautājumus no transporta komitejas deputātiem, jo e, šeit ir arī transporta jautājumi e, šī komisāra amatkandidāta pilnvarās. Marines Kūkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, sākot ar 2010. gada janvāri, starp starptautiskajā pasažieru transporta pakalpojumi ir liberalizēti. Ir liberalizēti jau kravu pārvadājumi, bet joprojām ir uzņēmumi, kas notarpojas gan ar pasažieru pārvadājumiem, gan kravu pārvadājumiem, bet kas piedara kādai no dalību valstīm. Un tās var baudīt valsts atbalstu tiešā vai netiešā veidā. Transporta pakalpojumi ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības pilsoņiem, Kā jūs redzat šīs situācijas eventuālo attīstību nākotnē? Paldies! Muchas gracias! Paldies! Kā jūs zināt, kā parlaments to zina, jaunajā atbildību sadalījumā starp komisāriem, ko saņēma no Baroso kunga komisija tika veikta arī valsts palīdzības analīze tra transporta ziņā. Ar to nodarbojas eh, kolēģi no DG Tran un atbildīgie par transportu. Par šiem eh, palīdzībām runājot, būs daudzi gadījumi, eh, kur tiek analizēts tas, kā regulēt valsts palīdzības Šis temats ir ļoti svarīgs. Es eh, vēlos atsaukties uz savu sākotnēju uzstāšanos. Ir skaidri kriteriji no tiesu prakses puses, bet ir jauns līgums, kurš 14. pantā, tas ir īpašs pants veltīts tran, eh, publiskajam transportam, un 106. pants atsaucas uz eh, jaunajām juridiskām bāzēm Mums ir kopīgi ar parlamentu jāanalizē šis jautājums un tas, kādā veidā mēs praktiski varēsim risināt politiskās orientācijas, kas ir nosaukts par tā saucamo kvalitātes e, ietvaru. It īpaši tas ir svarīgi transporta sektorā kur saplūst kopā ļoti daudz elementi, no kuru sakarā mums ir jāpieņem lēmumi, kas nebūtu nav tik viegli izlemt, kuram, e, e, kurš būtu pareizāks. Mums ir jārīkojas, jāskatās, kā esam rīkojušies citos sektoros, kas ir liberalizēti iepriekš, kā piemēram transport, kā, kā tādi, kā tra, pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu. Ați uh, menționat uh, transportul public care, bineînțeles... Jūs pieminējāt uh, sabiedrisko transportu. Tas sniedz ļoti svarīgs pakāpojums Eiropas Savienības pilsoņiem, iedzīvotājiem, un šajā tirgu ir jānodrošina brīva konkurence, bet joprojām mēs vērojam monopola situāciju sabiedriskā transporta jomā, piemēram, Parīzē. Uh, uh, ETP monopolu nosaka un garantē Francijas likumdošana. Kā jūs redzat šo monopolu situācijas attīstīšanos publiskā vai sabiedriskā transporta sektorā, vai tam būtu jāsaklabājas un vai mums šeit nevajadzētu piemērot savstarpīgumu principu? Tas ir, ka šiem monopola situācijā esošajiem uzņēmumiem eh, vajadzētu liekt piedalīties eh, valsts pasūtījumu konkursos citās dalību valstīs. Paldies! Kā jau jūs zināt, runājot par definīciju eh, tam aptvērumam, kas ir vispārīgo interešu pakalpojums, uh, dalībvalstīs eh, šī izpratne ir ļoti plaša, tomēr ir ļoti, rūp, ļoti uzmanīgi jāpauž atzinumi un viedokļi katrā konkrētajā gadījumā, nerunājot vispārīgās kategorijās. Mums ir jāredz, kur šādas, eh, kur šis jautājums ir skatāms visā precizitātē un visās detaļās, tāpēc es negribētu sniegt atbildi pirms netiek eh, sniegts konkrēts gadījums un tad e, mēs to varam analizēt, pieņemt zināšanai un analizēt e, detalizēti. Bet es nedomāju, ka būtu noderīgi, ja ja konkurētspējas komisārs improvizētu ar saviem viedokļiem, e, nebūdams izanalizējis detaļas un juridiskās, juridiskās finanses. To mēs varam risināt nākotnē. Mulțumesc, domnule Rosa. Thank you very much. Paldies, un tagad ECR grupas vārdā Vandālen. Kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā transporta komitejas vicepriekšsēdētājs, man ir jautājums par valsts palīdzību. Konkurence eh, valsts palīdzības ziņā Un komis, mūsu komiteja vēlētos zināt, kā jūs domājat sadarboties ar DG TRAN, lai specifiskie aspekti transporta ziņā tiktu skatīti un risināti. Konkrēti es gribētu zināt, kādas ir aktivitātes attiecībā uz noteikumiem, uh, kas tiek piemēroti, vai varbūt ir jauni noteikumi, sākot ar 2009. gadu, un kad jūs esat iecerējis nāklājā ar priekšlikumiem attiecībā uz valsts palīdzībām ostām? Bez šaubām būtu eh, pilnīgi vienkārši eh, pārcelt atbildību uz Uh, uz kādu attiecīgu citu portfeli, bet tas dienests, kas nodarbojas ar šo analīžu, ar šo palīdzību analīzi, degā tren ziņā, uh, ir cieši saistīts ar konkurences komisāru un koordinācija un sadarbība starp transporta un konkurences komisāru šajā jomā ir jā, tai ir jābūt pilnīgai un ļoti intensīvai, tieši tāpat kā starp konkurences komisāru un eh, komisāru, kas ir atbildīgs par citu sektoru, kur tiek saņemtas valsts palīdzības. Eh, atkarībā no konkrētā gadījuma. Jūsu nosauktajā uh, gadījumā vadlīnijas ostām šeit ir uzsākts darbs, kas norit. Šis darbs ir jāturpina un ir jānonāk pie secinājumiem tuvāko mēnešu laikā, šobrīd konkurences komisāra atbildībā, bet ciešā sadarbībā un ciešā asociācijā šajā darbā ar transporta komisāru. Ik heb daar nog een aanvullende vraag op. Kunt u concreet aangeven? Tad man ir vēl viens papildus jautājums. Vai jūs varat konkrēti pateikt, Kāda būs šāda priekšlikumi? Vai tas būs šajā pavasarī vai vasarā? Jo no otras puses ir arī tādas dalība valstis, kas neatbalsta šādas mobi, mob, modalitātes. Te ir arī jautājums, kā būtu jāpliek ar nodokļiem, enerģijas, energonēsēji. Vai jūs nedomājat, ka arī uh, Šeit ir nepieciešama zinām harmonizācija. Paldies! No, no le puedo dar una fecha precisa. Nevar sniegt precīzu datumu par to, kad pie, pieņemts vadlīnijas, jo šeit ir runa par jautājumu, kas šobrīd tiek pakļauts izmaiņām atbildi, no atbildīgā komisāra puses, komisāra izmaiņām, un precīzs izmaiņu brīdis ir saistīts ar uh, to, kad stāsies amatā jaunā komisija, un tas atkarīgs arī no jums, ne tikai no mums. Tālāk runājot par pievienoto vērtību, šeit tas nav konkurences jautājums. izņemot gadījumus, kad tiek diskriminētas e, nozares vai uzņēmumi, kuriem ir jāsaņem vienlīdzīga izturēšanās. Un es nedomāju, ka šeit būtu kaut, tieši šis gadījums. Šeit ir nevis konkurences jautājums, bet transporta jautājums, kas būtu saistāms ar nodokļu jautājumu, e, ko atgādinu parlamentam ļoti grūti šobrīd ir pateikt eh, Eiropas eh, līmenī, kā tas notiks, jo vēl aizvien tas tiek pakļauts eh, vienbalsīgumam. Jautājums, kas ir saistīts ar TV, PVN. Thank you very much. Lielas paldies. Paldies transporta komitejai par to, ka pieturējāties pie atvēlētā runas laika. Un tagad mēs atgriežamies pie ekon pārstāvjiem un uh, dod vārdu Garsiem ar galo kungam. Bienvenido, komisārio designado. E, paldies, priekšsēdētāji, sveicu komisāra e, kandidātu. Kā jūs norādījāt savā izklāstā? E, krīzes laikā dalībvalstīs bija jāpieņem vesela rindas pasākumu, lai varētu sniegt palīdzību finanšu institūcijām. Šobrīd mēs esam iecerējuši izkļūt no krīzes 2010. gadā. Un mans pirmais jautājums, ko jūs darīsiet kā kom konkurences komisārs, lai tās struktūras, kurām bija jāsaņem valsts finansējumi, neno, neizrādās labākos konkurētspējas apstākļos, kā tās struktūras, kas bija piesardzīgākas. Un otrkārt, kādus pasākumus jūs veiksit, lai bankas neatsāktu tās ne, bezprātīgās prakses, kādas bija pirms krīzes. Es šeit runu par tādu e, drošības tīklu, ko varētu veidot publiskās naudas intervences. E, paldies, Margaļo kungs. Pirmkārt, es gribu precizēt, ka ne visas valsts palīdzības, kas tika virzītas finanšu institūcijām un bankām, tika e, virzītas, e, e, virzīt šīm institūcijām, tāpēc, ka tās bija katastrofālā situācijā. Ļoti bieži tas tika darīts, lai izvairītos no šādām situācijām, lai izvairītos no maksātnespējas un sistēmiskā veidā. Atbalstu atgūšana, es pilnībā piekrītu, ir maksimāli drīz jāatgūst. Vienlīdzīgs spēles laukums, vienlīdzīgi izturēšanās apstākļi visām tirgus vienīdā, vienībām, un tāpēc ir jāpieprasa no tiem, kas ir saņēmuši palīdzības restruktūrēšanas ziņā, vai atsevišķos gadījumos ir jāpieprasa atmaksas, lai varētu veidot e, noturīgu biznesa modeli vidējā un ilgā termiņā, citos gadījumos tiek pieprasītas atmaksas, lai šīs struktūras ar saviem līdzekļiem varētu kofinansēt līdzekļu atmaksu vai uh, vienlīdzīgi sadalīt uh, iepriekšējo slodzi. Un šajā sakarā ir ļoti svarīgs jautājums par to, ka uh, mēs izvairāmies no eh, eh, morālo kaitējumu, jo eh, lai izvairītos no tā, ka finanšu struktūras neatkārtot pagātnes kļūdas, un arī šis parlaments apsprieža ļoti svarīgus pasākums un nozīmīgus ir nepieciešams labāk koordinēt uzraudzības aktivitātes, un arī šo jautājumu jūs apspriežat. Uh, ir nepieciešama rīcība no uzraudzības eh, iestāžu puses, kas ir makro piesardzīga krīzes sakarā, un ir nepieciešams, lai ar eh, piesardzīgiem noteikumiem, lai ar finanšu pāraugu palīdzību un ar konkurences atbildīgo palīdzību mēs izvairītos no tādām praksēm, kas pagātnē mūs noveda pie tās krīzes, no kuras mēs ciešam šobrīd. Paldies, eh, komisāra kandidāta kungs. Es pieņemu terminoloģisko labojumu, vai, mēs, vai tā būtu katastrofāla situācija, vai vienkārši nedroša situācija, bet mēs runājam par vienu un. Uh, parādību. Vakar es biju sanāksmē, kurā piedalījās arī Itālijas bankas eh, guvernā, eh, pārvaldnieks, kurā mēs eh, runājām par situāciju, kas noveda pie šīs krīzes. Un tāpēc es gribu uzdot jautājumu ne tik daudz par to, ka tiktu pārskatīti uzraudzības vai piesardzības noteikumi, bet par to, lai valsts palīdzība būtu pieejama nediskriminējošā veidā bankām, ko, kā mēs to vērojam iepriekšējos gados. Bet, lai mēs varētu garantēt to, ka palīdzību saņemtu tā saucamās piesardzīgās jaunamas un nevis nepiesard, neprātīgās jaunamas. Jā, par šiem pēdējiem terminiem runājot, man tie ir labi zināmi, taču par atbalstu finansu sistēmai, ko mēs pieņēmām krīzes sākumā vai krīzes laikā, tas ir pagaidu pasākums, un pagaidu pasākums nevar būt definitīvs, tas ir tikai pagaidu pasākums. Cik, cik ilgs būs šis pagaidu pasākums? Tas ir ļoti grūti atbildams jautājums. Jo viegli ir pateikt šodien, pēc vai pēc x mēnešiem viss beigsies, bet kas notiks pēc e, sešiem vai pēc astoņiem mēnešiem ekonomikā? Tiek apstiprinātas visoptimistiskākās cerības vai var izrādīties, ka situācija ir mazāk optimistiska, bet katrā ziņā neskaidrības pakāpe ir tik augsta eh, par to, kas var notikt pēc gada, pēc astoņiem mēnešiem, un tāpēc mums ir jāapzinās, ka nebūtu saprātīgi un atbildīgi šobrīd, šobrīd sniegt pildīgi noteikti atbildi. Es Eh, vēlos sacīt ar savu atbildi, ka viss ir pārējošs un visreiz beidzas. Paldies! Es domāju, ka mēs esam te nedaudz apjukuši ar laiku. Sekretārs ir aizmirsis pār uz, noregulēt pulksteni. Nu, labi, tagad mēs pārējām pie Balca kunga lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos komisāra amat kandidātam. Um, pateikties par viņu teikto un sirsnīgs veikt viņu mūsu vidū. Man ir divi jautājumi par uh, tiesisko jomu. Pirmkārt, par tālāku attīstību um, konkurences tiesībās un par 81. Uh, pāntu. Eiropas parlamentam šeit arī tālāk nebūs koplēmšanas tiesību, bet uh, politiskais lēmums izstrādājot šīs konkurences tiesības kaut paredz mūs kaut kā iesaistīt. Un otrs jautājums, jūs runājat par karteļa apkarošanu, drošība, pāredzamība un skaidrība karteļa tiesību jomā, tas jau viss ir labi, bet eh, regulējumā, manuprāt, nav vēl, šī te pamatnosacījuma vēl nav īsti radīti. Tur ir dažādi. Uh, dažādas iespējas izvairīties no soda, un uh, mēs nevaram būt droši, ka uh, prasītāji iesniegs uh, prasību pareizā vietā, tāpēc, ka nav šobrīd nekāda saistoša noteikumu un kādi būtu jūsu priekšlikumi šajā, šajā sakarībā? Sobre el artículo 101. Par 101. pantu man ir jāmācās tagad jauno līguma pantu numerācija, kādreiz tas bija 88. Ir dažādas normas, kas tiek piemērotas attiecībā uz vertikāliem nolīgumiem, e, pa sadalībām par kategorijām, pa, e, ko jūs e, izskatījāt un ko bija laiks padziļināt. Ja es pareizi atceros, tad uh, Eh, šis eh, dokuments ir jāpārskata līdz maijam. Ir divi sadalījumi pa eh, nozaru kategorijām autobūvē, kas ir jāpārs, jāpārskata starp mārtu un maiju. Un šajā pasākumā piedalās parlaments un horizontālie nolīgumi termiņš pārskatīšanai ir 2010. gada beigas, un es domāju, ka šie termiņi tiks ievērot. Protams, ir paust dažādi viedokļi, taču esmu gatavs uzklausīt arī jaunus viedokļus, mai, apmainīties ar viedokļiem līdz pat pēdējiem brīdim, kad komisijai būs jāpieņem lēmumi svarīgajos tematos. Un par otro aspektu, eh, kas eh, Eh, manā tulkojumā izklausīja, eh, izskanēja, kā eh, būtiskais liecinieks cīņā pret karteļiem, tie, kuri nosodā un apsūdz ka, karteļu sistēmu. Mūsu rīcībā ir ļoti būtisks instruments, lai E, savukārt mēs varētu rīkoties, e, rīkoties veiksmīgi, ir jāstrādā efektīvi visiem. Taču es gribētu zināt e, konkrētāk katru gadījumu, taču līdz pat, līdz pat ja pēdējam termiņam iespējas gūt apžēlošanu par noso darot zinām par karteļu e, pastāvēšanu, ir jāņem vērā. Jā, īsts papildi jautājums. Jūs runājāt par kolektīvo likumdošanu. Es gribētu zināt, uz kādas pamat jūs vēlaties īstenot šos priekšlikums, jo jūs jau nemaz neesat sākotnē par to atbildīgs. To būtu Redings kundzei šis jautājums būtu jārisina. Como he dicho antes, hay, hay diferentes eh, vías a través. Ir dažādi veidi, ar eh, kuru palīdzību mēs varam rīkoties lūgums eh, eh, ko, kolektīvai kompensācijai. Viens no veidiem ir zaudējumi, kas ir nodarīti patērētājiem vai maziem uzņēmumiem pārkāpumu rezultātā no karteļu puses vai izmantojot dominējušu pozīciju. Un šajos gadījumos ir iespēja un nepieciešamības gribētu sacīt papildināt mūsu konkurences eh, normu piemērošanu un ievērošanu, piemērojot sodu par radīto pārkāpumu, papildinot to ar, ar darbībām no tos, to puses, kas jūtas kā upuri šajos pārkāpumos, pieprasot eh, eh, kompensācijas tiesās, lai kompensētu viņiem radušos zaudējumus. Es domāju, ka šie zaudējumi eh, tiek radīti gan individuāliem patērētājiem, gan ļoti bieži arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Thank you. Uh, Paldies. Un tagad arī tautas partijas grupa. Jorī Kundze. Paldies priekšsēdētāji. Komisāram at kandidāta kungs. Konkurences politika ir tas portfels, kur eh, neatkarība ir ārkārtīgi nozīmīgs punkts, un tāpēc mans jautājums ir saistīts ar tieši šo jomu. Un te ir runa par kādu jautājumu, kas eh, tika apspriests Ungārijā ļoti plašs 2006. gadā sociālistu premjerministrs. ministrs sacīja, ka viņi ir mm, tā kā visu salāgojuši kampaņas laikā, bet uh, premjerministrs toreiz sacīja, ka politiska spiediena rezultātā Muņas kungs un viņa kolēģi mums deva iespēju pabeigt konverģences programmu līdz 1. septembrim. Un mans jautājums ir sekojošs, vai jūs esat šādu telefonus, vai jums ir bijuši šādi telefonu saruna ar Budapeštu, un vai politiskās piediena dēļ jūs rīkojāties, mm, sas, sadarbojoties ar sociālistiem, vai jūs devāt šo sešus mēnešus, lai pabeigtu konverģences programmu, vai arī jūs, vai, vai arī jūs te tiekat eh, nepareizi interpretēts? Paldies, deputāts kundze. Pirmkārt, Eh, konkurences komisāram ir tiesības piederēt politiskai partijai un būt ar savām politiskām idejām. Man ir manējās. Varbūt atšķirīgas no iepriekšējās komisāras, varbūt, varbūt atšķirīgas no ekonomikas lietu komisāra, bet nevienu ne otru politiskā orientācijā. Ne, nevirza viņu darbību. Tā ir komisijas politika, likumdošanas piemērošana, līguma īstenošana un respektēšana. Runājot par 2006. gada gadījumu. U Ungārijā jau e, jau kad e, Ungārija pievienojās Eiropas Savienībai, e, pēc manas stāšās, stāšanās amatā, mēs runājam par šiem slavenajiem 3% gadījumu, mēs e, apspriedām šo jautājumu Ekofinā un ar Ungā, Ungāru lemējiestādēm, un es gribu norādīt, ka vienmēr Ungārijā, Portugālē, Spānijā vai jebkurā citā valstī, eh, kurā esmu eh, runājis par budžeta disciplīnu, un par to, ka ir jāpiemēro uh, līgumi un stabilitātes izaugsmas pakta nosacījumi, vēlos sacīt, ka visbeidzot šobrīd, pēdējo gadu gaitā, Ungāru sabiedrība un varas iestādes pieliek ārkārtīgi liels pūliņus, un esmu ļoti gandarīts sava mandāta beigās kā ekonomikas lietu komisārs, ka Ungārija īsteno programmu, ko mēs esam tai uh, uzdevuši, un tas ir Ungārijas ekonomiskās nākotnes un pilsoņu labklājības interesēs, un tā šāda attīstība būtu, ir atšķirīga no tās, kāda būtu bijusi, ja netiktu ievērot šie pakti. Paldies, Paldies par atbildi. Es gribētu jums piekrist, eh, politiskā neatkarība ir ārkārtīgi būtiska. Uh, Un, protams, jūs varat piedarēt kādai politiskajai saimēji, bet, ja kurā gadījumā es gribētu norādīt, ka Ungārijā ir kļuvis skaidrs, ka sociālistu valdība ir sniegus nepareizus datus. Un fakts, ka konverģences programmai nebija jātiek pabeigtai līdz 2006. gadam un tik, bija dot šis te sešu mēnešu termiņš, netika publicēti un līdz ar to re, vēlēšana rezultāti tika izmainīti. Uh, Un līdz ar to 4,6 punktu vietā bija 9,4 un sociālisti tika ievēlēti. Un uh, te ne, nesen tika tiesa atzina, ka statistika ir tikusi viltota. Uh, Ja jūs nereaģējāt uz politisko spiedienu, tad kāpēc sociālistu valdība saņēma vairāk laiku, lai izstrādātu šo programmu, un kāpēc Ungārijas valdība saņēma vēl sešu mēnešu papildu termiņu? Uz, uh, Pietroties pie jūsu padomiem, es neiesaistīšos, neiesaistīšos Ungārijas politikā, bet, manuprāt, ir pilnīgi normāli, ka tad kādā valstī ir eh, vēlēšana process, tāda apņemšanās uh, E, nosūtīt informāciju vai pieturēties pie, pie kādas programmas, kā tas bija 2006. gada, e, var likumīgi pieprasīt noteiktos e, datumos un pēc tam šie jautājumi tiek koriģēti no ECOFIN puses, no, no komisijas puses, atkarībā no situācijas. Ja es pareizi atteicos citu dienu, Eh, piecu gadu laikā, kamēr es īstenošu šo piecu gadu, eh, piecu gadu savu ekonomikas lietu komisāru mandātu, bija, mēs runājām par konkrētu sarakstu par šiem jautājumiem, un tika izveidots vasals saraksts, kas tik tiešām ir garš ar ne, nepaveiktiem darbiem. Uh, thank you and... Paldies. Pēdējais jautājums no tāds partijas grupas, no Hokmarka kunga, lūdzu. Mikrofons nav ieslēgts. There it is. There it is. Thank you very much. Paldies. Es uh, augstu vērtēju to, ka jūs rakstiskajās atbildēs apņematies vērsties pret jeb, jebkuru un ikvienu valdību, kas pārkāp konkurences likumdošanu. Jūs iepriekšējā te mm, amatā jūs Telefonika noteicāt vienu no lielākajiem naudas sodiem saistībā ar platjoslas pakalpojumiem. Kā jūs šodien raugties uz šo lietu un kā jūs būtu rīkojies arī attiecībā uz spiedienu no jūsu valdības puses? Jā, jūs zināt par to spiedienu, kādu tika, kāds tika izdarīts uz komisāru Almuņu Bet telefonika uzņēmuma gadījumā taisnība, ka komisija lēma par šo te lielo naudasodu. Es tagad nevaru atcerēties, vai kompānija telefonika vērsās Eiropas tiesā vai nē, bet es varu teikt, ka mums ir jāuzrauga, nu, vai šie konkurences pārkāpumi, kas bija pamatā naudas sodu noteikšanā šodien pastāv, un mēs vienmēr uzraugam to, kā visas kompānijas, un it īpaši tās kompānijas, kas eh, ir valsts monopoli, kā tās ievēro konkurences likumdošanu. Paldies par šo atbildi, bet es varas gribētu atkārtot. Kā jūs būtu rīkojies šajā gadījumā? Vai jūs domājat, ka tas bija pareizs lēmums no jūsu priekšgājai puses noteikt šādu sodu? Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, jo toreiz es tur, manis tur nebija. Es esmu kolēģijas pārstāvis, un kā kolēģijas pārstāvim, pārstāvis es atbalstīju bez jebkādām šaubām šo lēmumu. Thank you. Uh... Paldies. Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Makartīs kundzei vārds lūdzu. Paldies, komisār. Fakts ir tāds, ka ASV bankas ir, saņēm, ir saņēmušas 5,3 miljārdus eiro no, takš, no nodokļu maksātāju naudas, un bankas ir guvušas peļņu no šī valsts atbalsta. Es vēlos vēlreiz pajautāt, kāda specifiska Kād, kādu konkrētu rīcību jūs īstenosiet kā konkurences komisārs, lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātājiem nav jāmaksā par banku sektora bezatbildīgo rīcību, un vai jūs personīgi atbalstīsiet komisāru kolēģijā tādas priekšlikums, kas atbalsta finanšu transakciju nodokli? Uh, kas eh, nodrošinās to, ka bankas uz, seks izdevums par bezatbildīgu rīcību. Vai es varētu lūgt jūs apdomāt to, ka bankas spēju ka, ka šāda ba sistēma ar bankām ir konkurences politikas neveiksme, un vai jūs varat garantēt to, ka nekādas, nu, ka nevar maksāt bonusus, eh, kaut kāds prēmijas Paldies! 2004. gadā Barozo kunga komisijas savu mandātu termiņu sākumā pieņēma rekomendāciju attiecībā uz atalgojumu schēmām. Pēc dažiem gadiem, kad sākās ekonomikas krīze, ja es pareizi atceros, tad tikai viena dalība valsts sekoja šai rekomendācijai. Bet tā kā krīzē ir prociklisks efekts un tā kā atsevišķas bankas uzņēmās uh, lielu risku, tad, ko veicināja šīs atalgošanas schēmas, šis jautājums tika skatīts ne tikai komisijas rekomendācijās, bet arī finanšu stabilitātes paktā. Un tiek iekļauti arī tā saucamajos mm, uzraudzības noteikumos. Un G20 sanāksmē valstu vadītāji arī ieņēma konkrētu pozīciju šajos jautājumos, kas attiecās uz komisāru, eh, kurš atbildīgs par konkrētas jautājumiem, tad eh, jā, mēs eh, runājām par restruktūrizācijas plāniem šajās bankās, kas saņēmušas valsts atbalstu, un mēs noteikti ļoti rūpīgi raudzīsimies uz to, kā tiek izlietoti uh, um, sabiedriskie līdzekļi, un mēs nepieļausim, ka šie līdzekļi, kas tiek piešķirti bankām, lai tās glābtu un atbalstītu šajā krīzes periodā, tālāk tiktu izmantoti prēmijās un uh, citos maksājumos darbiniekiem. Kas attiecās uz jūsu otru jautājumu par uh, nodokli finanšu darījumiem, es e, jau pagājuši mēnesi nācu klajā ar publiskiem paziņojumiem, pasakot, ka es uzskatu, jā, tā ir laba doma. Es zinu, ka tas ir grūti ieviešams lēmums, e, bet es domāju, ka šī labā ideja ir pelnījusi e, vislielāko uzmanību un diskusijas pat globālā līmenī. Priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Uh, Vai jūs esat gatavi veikt jeb kādu izmeklēšanu, kā, tā, pat, kā to patreiz dara Tieslietu departaments ASV, lai strateģiski svarīgi finanšu sektori, kas rada sistēmisku risku, kā piemēram patēriņu uh, kredīti tirgus, kur patreiz um, dominē lielās investīcija bankas, vai jūs veiks, esat paredzējuši kaut kāds piesaistības pasākums un uzraudzību šeit? Atbilde. Es esmu lasījis par dažām no šīm iniciatīvām, kas tiek eh, veikts ASV, bet mēs Eiropā komisijā neesam saņēmuši nekādas sūdzības. Bet mēs noteikti ļoti rūpīgi analizēsim to, kas notiek eh, finanšu tirgos arī ASV Un jāsaka, ka šie finanšu tirgi ir ļoti svarīgi, un ja mēs eh, saņemsim kādu sūdzību, tad mēs noteikti uzsāksim attiecīgo lietu, bet jāsaka, ka mēs neesam saņēmuši nekādu sūdzības no lietotājiem. Paldies! Uh, Paldies! Sociāls un demokrāta grupas vārdā pat Tēlskungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra amata kandidāta kungs. Jūsu kurikulum vitāja mums ir pazīstama un jūsu reputācija vēlreiz apstiprina šīs dienas uzklausīšanu. Jūs parādījāt savu zināšanas banku jomā, bet mani interesē jautājums par um, bankām, kas um, strādā ar privātu kredītiem, mm, ar patēriņu kredītiem. Ko jūs esat iecerējuši darīt, lai aizsargātu patērētājus? Paldies! Vienmēr ar mūsu pašu līdzekļiem un izmantojot atšķirīgas informācijas avotus, mēs uh, rīkojamies situācijās, kurās ir jārīkojas, bet uh, Šajā sakarā papildus jau veiktajām darbībām un rīcībām pagātnē. Es nezinu, vai jūs atcaucaties uz kādu jaunu elementu, īpašu elementu, eh, kam ir jāpievērš komisijas uzmanība un konkrēts komisāra uzmanība, tāpēc, ka šajā jomā jau ir veiktas darbības eh, un vēl citas iespējas ir atvērtas. Papildus jautājums. Es vaicāju par dažādām nodavām un maksājumiem, ko nosaka bankas saviem klientiem. Bet, labi, es uzdošu citu jautājumu. Es piekrītu, ka konkurence ir svarīga, bet ir jādomā arī par naudas sodiem tiem, kuri neievēro šos konkurences noteikumus. Vai jūs piekrītat tam, ka mums būtu jādomā par eventuālām administratīvām sankcijām arī? Paldies! Es zinu, ka notiek debates atsevišķās valstīs vairāk nekā citās. Mūsu sistēmā, un mūsu sistēma ir, kas ir apliecinājusi savu efektivitāti daudzos gadījumos, mūsu darbības ir vērstas uz tiem, kuri korporatīvi kavē konkurenci vai īsteno antikonkurences pasākumus uzņēmumiem un citiem atsevišķos gadījumos pret valstīm iepriekš vairākas reizes, vairākās atbildēs un arī sākotnējā uzstāšanās reize. Es runāju par kolektīvajām darbībām un kompensācijām. Un sankcijas eh, par praksi eh, pret konkurētspēju neizpaužas, lai tās neuzpaustos vienmēr kā sodi uzņēmumiem vai kādi citi pasākumi, kas ir vērsti pret eh, atsevišķām personām, šobrīd nav mūsu kā Eiropas likumdevēja radarā. Atsevišķās valstīs Eiropas Savienībā pastāv šī iespēja. Ir jānorāda, ka saskaņā ar manā rīcībā sošo informāciju vairākumā valstu, kurā šī iespēja pastāv, manuprāt, tās ir 9 no 27, ja pareizi atceros, e, iespēja ir vairāk teorētiska, un tikai vienā šī iespēja tiek īstenot praksē. E, katrā ziņā es esmu atvērts iespēja apspriest šo iespēju, taču es nedomāju, ka uh, E, ka mums vajadzētu atsacīties no tā modeļa, kas ir pier apliecinājis savu efektivitāti. I, I commission... Priekšsādātāji, paldies, man liekas, ka komisārs dažreiz jūt, ka mans atskats ieurubs viņa pakausī, bet e, nākamais jautājums uzdos Simon kungs arī no sociālistu un demokrātu grupas. Komisāra kungs, mēs jau runājam te par satiksmes jautājumiem. Ja Un Lisabonas līgumā ir pamats par vispārīgi interešu pakāpojumiem. Barozo kungs savās politiskajās vadlīnijās runāja par komisijas turpmāko darbu un runāja par kvalitātes nodrošināšanu attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem. Un šādi ietvaru mērķis viņš arī ir nospraudis labs, pieejams, atklātos mm, sabiedriskos pakalpojumus. Man ir divi jautājumi. Un es būtu pirmkārt, kā šāds ietvars varētu nodrošināt uh, kvalitāti un kā tas varētu izskatīties konkrēti, kāds būtu konkrēti saturs šādam ietveram, un otrkārt, kā jūs, prāt, varētu izskatīties šis te kalendārais grāfiks uh, šāda ietvera radīšanai un īstenošanai. Es pilnīgi jums piekrītu punktu un arī tam, ko sacīja kāds iepriekšējais, no iepriekšējiem runātājiem. Parlaments ir strādājis pie šiem jautājumiem, komisija ir daudz pārdomājuši šos jautājumus, līgums ietver jaunus devumus, tā skaitā juridisko bāzi, kas ir jauna, un mums ir jā. Ja virzās uz priekšu, ņemot vērā konkrētos priekšlikumus. Un ko tad es īsti saskatu kā lēmumu pieņemšanas procesu? Pirmkārt, mēs gatavojam, kā jūs zināt, es ceru, ka mēs to varēsim apspriest tuvāko mēnešu laikā, vērtējumu tam, kā darbojas valsts palīdzība attiecībā uz vispārīgas interesu pakalpojumiem, ņemot vērā esošās apņēmības, eh, stājoties un stājoties spēkā jaunajam līgumam, mēs eh, labāk gribējām šīs debatas uzsākt 2010. gadā. Un šeit ir daudz skatījumu tam, kā varētu interpretēt jaunajā līgumā sacīto, jo nav redzes punkts tikai no konkurētspējas viedokļu, bet ir vesela rinda ar citām jomām, kur ir jāiestrādā šie šīs politikas un instrumenti saistībā ar vispārīgas interesu pakalpojumiem. Un treškārt ir ārkārtīgi liela daudzveidība mūsu dalībvalstīs un koncepcija tam, kas tad ir uh, valsts publisks pakalpojums, neekonomisks. Uh, uh, dažā, daudzās valstīs šis iedziens neietver vienu un to pašu uh, Mēs šeit varam eh, citēt 14. līguma punktu, bet ir arī 106. pants, kas ir tieši saistīts ar vispārīgās interesu pakalpojumiem un juridiskais pamats, lai komisija rīkotos šajā sakarā. Un mums ir jānoskaidro, eh, kāda tad ir likumdevēja struktūra konkrētajā gadījumā, eh, un kā to norādīja priekšsēdētājs Baroso savās vadlīnijas, un mums ir jāapzinās, ka tas ir, ka tās ir debatas par sociālo modeli, ne tikai par ekonomiskiem jautājumiem. Äh, Papildus jautājums par, kā mēs redzējām pēdējos gados, šajā jomā bieži vien komisija arī ņem vērā Eiropas tiesas lēmums, ja uh, mēs mēģinamies, ja, ja mēs mēģināsim šeit ieviest lielāku tiesisko skaidrību, kā mm, komisija pret to izturēsies, un līdz ar to tas būtu tāds regulējums, kas palīdzētu uzlabot eh, kvalitāti. Yo estoy de acuerdo en la necesidad de ese marco. Lo, lo dijo. Es eh, piekrītu to sacīja priekšsēdētājs Barosu, to saku es, to saka daudz eh, mani kolēģi šā, šīs nedēļas uzklausīšanās eh, pasākumos. Jautājums ir par to, lai būtu kāda juridiska struktūra, noteikuma struktūra, mums ir nepieciešams mazākais kopsaucējs, līdz kuram tad mēs varam uh, varam piekāpties, lai veidotu e, kopīgu struktūru, kopīgu ietvaru. Ir regulējumi pa nozarēm, trīs vai četri sektori tiek regulēti, ir, ir Eiropas e, regulējums dažādās jomās. Citās jomās nav, taču šeit nav viegli atbildams jautājums. Tas ir svarīgi politiski, ļoti svarīgi, tāpat arī tas ir ļoti delikāts jautājums, bet nebūtu nav viegli atbildāms meklējot horizontalitāti un ambīcijas tam līmenim, cik augstu jābūt regulējumam, mums ir jāatrod līdzsvars. Uh, Paldies, un tagad pāris jautājumu no Aldis. Un vispirms vārds Sofijai Intveldē, lūdzu. Yes, thank you, Chair. Um, Jā, komisār, Es e, ļoti augstu vērtēju jūsu sadarbības garu attiecībā uz Eiropas parlamentu, un es ar nepacietību gaidu, ka mēs turpināsim sadarboties, bet tāpat jums ir arī jāsadarbojas ar dalību valstīm, un tās varbūt neizrādīs tik lielu vēlmu sadarboties kā Eiropas parlaments. Ņemot vērā ekonomikas krīzi, konkurēts politikas jomā, nacio, nacionālās valdības izdara īpašu spiedienu, jo tās vēlas. Uh, sniegt eh, apjomīgu valsts atbalstu savām nozarēm. Daži kolēģi šajā mm, parlamentā uzskat, ka konkurences noteikumi nacionālām politikām dažkārt ir nēdīgi. Kā jūs izvairīsieties no spiediena no dalību valstīm un kā jūs pārvarēsiet nevēlēšanos izskaust šīs te lielās eh, apjomīgās palīdzības programmas, kas tiek īstenots krīzes eh, apkarošanai. Dažas dalība valsts ir pierādījušas, ka mm, tās ir parādījušas mm, sev kā pārkāpējas un kā jūs rīkosieties šajā jomā. Silvija Gulāra jau uzdeva jautājumu, kas ir līdzīgs manējam. Kā jūs šajā jomā liksiet dalību valstīm pārtraukt šo negodīgo spēli un eh, nu, pārliecināsiet tās, ka laba konkurence ir eh, veselīga. Paldies, liels paldies! Es ceru, ka daļa no atbildēm uz jūsu jautājumiem būs jūsu ziņojumā. Tas mums palīdzēs atrast pareizos arguments, lai izskaidrotu saviem iedzīvotājiem, kāpēc konkurence ir tik ļoti nepieciešama, lai saglabātu iekšējo tirgu, lai radītu pienācīgus apstākļus ilgspējīgai attīstībai konkurētspējīgai ekonomikai un stabilām kompānijām un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka, lai risinātu jautājumu ar sabiedrisko domu šajā jautājumā, no vienas puses komisija ir galvenā atbildīgā institūcija par šo te konkurētas politiku. Konkurētsai ir jābūt taisnīgai, Tā nedrīkst būt negodīgi. Iedzīvotājiem ir jāuzticas komisijai attiecībā uz to, ka mēs esam objektīvi un ļoti stingri savā nostājā. Tajā pašā laikā mums ir jāizskaidro, mums ir jāpārliecina, mums ir jāsniedz argumenti, labi piemēri, un Eiropā ir fantastiski labi piemēri par to, kā liberalizācija un konkurence rada labvēlīgus apstākļus iedzīvotājiem. Tagad mēs paraugamies uz telekomunikāciju nozaru vai zemo izmaksu avio sabiedrībām. Mēs varam paskaidrot viņiem, ja tad, kad mēs ar nacionālām konkurences iestādēm apspriežam problēmas, kas ir saistītas ar pārtiks cenām, tad rezultāti ir fantastiski. Uh, stingra un objektīva īstenošana, bet tajā pašā laikā politiskais eh, stimuls, politiska argumenta un komunikācija un dialogs ar iedzīvotājiem. Tas, manuprāt, ir tas labākais risinājums. Saskaņā ar manā rīcībā esošās informācijas un skaitļiem valsts palīdzības procentuālais apjoms, kas ir jāatgūst, ir eh, pēdējo gadu laikā palielinājies, un aizdītās desmitgades sākumā tas bija apmēram 25% no nesavietojamās valsts palīdzības, un tagad tie ir 90%. Es domāju, te saraksts ir no apmēram 50 gadījumiem, bet es domāju, ka šis skaitlis būtu jāpalielina. Sofijas vēlties papildus jautājumu, nevis kārtībā labi. Nu, tad pārējām pie Haglunds kunga jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, amatkandidāti. Es gribētu pajautāt, kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas Savienības stratēģijas 2020. gadam un konkurences politiku. Vai jūs domājat, ka šīs, šajā stratēģijā Eiropa tiek padarīta konkurētspējīgāka un kā jūs redzat, kā konkurences politika var palīdzēt šo stratēģiju padarīt veiksmīgu nākotnē. Un eh, kā tas var stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju? globālajā līmenī. Paldies! Man ir jāsaka, ka stratēģija 2020. gadam joprojām ir kā tāda jautājuma zīme. Mēs gatavojam diskusiju nākamā padoma, kas notiks februārī, tur tas tiks apspriests valstu un valdību vadītāju līmenī, piedalīsies eh, komisijas prezidents un eh, Eiropas Savienības padomas prezidents. Es gan nezinu, vai parlaments ir pieminēts uz šo, ir, ir uzaicināts piedalīties šajā padomē. Pēc šīs Eiropa padomas jaunā komisija gribētu nekavējoties gatavot priekšlikumu, kas tiktu apspriests martā gaidāmajā padomē. Kāda ir konkurences politikas loma šajā stratēģijā, lai panāktu konkurētspējīgāku, ilgtspējīgāku ekonomiku? Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo bez mūsu tirgu pienācīgas, kon, pienācīgas funkcionēšanas mēs nebūsim konkurētspējīgi ne iekšējā tirgu, ne attiecībās ar saviem partneriem globālajā ekonomikā. Un bez pienācīgas naudas eh, izmantošanas, kas veicinātu dažas politikas, teiksim, zaļās aktivitātes, MVU darbības jomas, izglītība, informācija, izpēta un attīstība. Bez tā visa mēs nevarēsim pilnībā izmantot nodokļu maksātāju naudu eh, pienācīgā līmenī, un līdz ar to konkurences politika ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas Savienības stratēģijā 2020. gadam. Tie ir ļoti nozīmīgi elementi. To mēs tagad arī sabiedrībā apspriežam, vismaz manā valstī, es domāju, ka arī citās valstīs. Vai tam būtu jābūt, vai šai stratēģijai būtu jābūt saistošai vai nē? Uh, Konkurētspējas stratēģijai būtu jābūt saistošai. Es pavisam īsti gribētu uzdot papildu jautājumu par šo labo atbildi. Mums bija tikko diskusija par valsts palīdzību un par finanšu krīzi. Vai jūs redzat nepieciešamību, atsaucoties tieši uz šo stratēģiju nākotni, vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams radīt tādu konsekventāku krīžu pārvaldības eh, sistēmu? Uh, nākotnē un iespējamām krīzēm nākotnē, un kā jūs to integrēt konkurences politikā? Un um, gaidāmajā stratēģijas dokumentā jūs redzat kaut kādu sasaisti? Well, I, there is no direct link. Nav tāda tieša saikne. Krīžu pārvaldība tīpaši mūsu iekšējā tirgū uh, kad ir vismaz 40 vai 45 pārobežu finanšu institūcijas. Mm, tas ir tas eh, mūsu finanšu sistēmas kodols. Un šāda pārobežu krīzes pārvaldība ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Bez tā mēs atkārtosim tās problēmas, kas mums ir bijušas aizdīto divu gadu laikā, mm, nu, lai atrisinātu dažu finanšu institūciju problēmas. Bet uh, saikne ar konkurences politika nav tieša. Ja krīzes pārvaldība ir pietiekami laba, tad mums, būtu mazāk, mums būs mazāk darba risinot šādas finanšu institūcijas glābšanas eh, pasākums, tieši saistībā ar atsevišķām bankām vai finanšu institūcijām, bet ar tiešu saiknes tomēr neredz. Es redzu tieši saiknes starp krīžu pārvaldību Eiropas līmenī un resursu apjomu, kas tiek nodot Eiropiešu rokās, jo bez Eiropas Savienības līdzekļiem būs ārkārtīgi grūti atrisināt to jautājumu, kas ir daudzkārt ekofinam um, apspriests. Ja jums ir jāglābi vai, teiksim, jārisina krīze vienā pārobežu institūcijā, un eh, valsts, kas, kas ir tikai nacionālā līmenī, tad būs ārkārtīgi sarežģīti to atrisināt. Paldies, un tagad mēs pārējām pie zaļajiem. Pirmais jautājums no Kanfina kunga. Oui, bonjour, euh, monsieur Almunia. Euh, bonsoir maintenant. Paldies! Euh, sveicināt, Salmuņa kungs! Jūs bijāt komisārs 2004. gadā. Pirms eh, krīzes jūs eh, pieņēmāt zinām skaitu ekonomisku lēmumu Šodien mēs eh, zināmā mērā atjaunojam to uzticību, ko mēs varam mums piešķirt kā jaunam komisāram ar citu portfeli. Vai krīze ir mainījusi jūsu skatījumu uz lietām un kādus lēmumus jūs esat pieņēmuši starp 2004 un 2008 gadu, ko jūs nežēlējat šobrīd, vai ir lietas, ko jūs uzskatāt, ka neesat izdarījuši, vai jūs uh, vai ir lietas, ko jūs skatāt atšķirīgi Eh, šodien un agrāk, un vai ir mainījies jūsu skatījums uz komisijas darbību? Bon, en tant que... Kā eh, politiķis es neesmu pieredzis runāt publiski par e, savām kļūdām. Esmu pieredzis runāt par saviem panākumiem, es sākšu ar panākumiem. Citu starpā es, es Eh, ticu un apsveicu veidu, kā Eiropas Savienība komisija jau padomi ir rīkošās eh, krīzes situācijā. Manuprāt, šeit ir ļoti laba sadarbība ir starp, eh, starp Eiropa padomi, starp bankām, starp valdībām, bet es personiski ticu, ka stabilitātes izaugsmes pakta pārskatīšana 2005. gadā un es 2004. gada Eh, septembrī uzsāku šīs debates prodīja komisijas pēdējā mēneša gaitā, bija kaut kas ļoti pozitīvs, lai veidotu elastīgu budžeta disciplīnu, eh, lai varētu mīkstināt eh, pēdējo gadu laikā pārdzīvotās krīzes ietekmi. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, un varbūt tas ir mazāk acīs krītoši, ka Lisabonas stratēģija, kas tika pārskatīta, nebija pietiekami spēcīga attiecībā uz uzraudzības un piemērošanas instrumentiem, lai sasniegtu mērķus un lai īstenotu galvenos elementus šajā stratēģijā. 2005. gads bija brīdis, kad Eiropas Savienība atsāka izaugsmi pēc recesijas 2002. un 2003. gadā. Un bija pēdējo gadu pieredze tam, ka trūkst rezultātu sākotnējai Lisabonas stratēģijai. Tikā uzsākts eh, ziņojums, bet mēs nevarējām pārliecināt valstu un valdību eh, vadītājs 2005. gada martā veidot saistošākus instrumentus, lai varētu piemērot un iztenot šo stratēģiju. Un, manuprāt, tagad nevajadzētu šo kļūdu atkārtot. Parmi les, les crises que nous connaissons, il y en a starp krīzēm, ko mēs zinām, viena attiecas uz eh, vidi, konkrēti klimata pārmaiņas. Un kā konkurences komisārs, kā jūs eh, iestrādājat klimata pārmaiņu jautājumu enerģijas klimats paketē vai eh, jūsuprāt, nav šeit starpības, vai jūs konkurences politikā iesaistīsiet arī vides jautājumus? Manuprāt, jau tas ir iestrādāts. Mēs varam uzlabot šo iestrādāšanu. Taču tad, kad mēs e, pārskatījām enerģijas nozari, kā to darīja mana priekštecene Līkrūsā, tad viena e, daļa konkurēts jautājums bija iestrādāt enerģijas jautājumos, un otra daļa e, valsts palīdzībai vides ziņā. Mēs varam vēl to uzlabot, esam pārliecināts, tāpēc ka šobrīd nepieciešamiem cīnīties pret klimatu pārmaiņām, ir viens no instrumentiem, kurus mēs izmantojam, un tā ir orientēta, lai veidot noturīgu apkārtējās vidas aizsardzību un konkurenci gan no visiem viedokļiem ir jāņem šajā gadījumā vērā šīs problēmas. Un, manuprāt, enerģijas jomā vai apkārtējās vidas ziņā mēs esam veikuši lietas, kuras mēs varam vēl, vēl, veikt vēl vairāk un labāk. And... Paldies. Nākamais jautājums no Gigolda kunga puses. Uh, Paldies! Lēpni lūgt Zelmuņas kungs mūsu vidū, ir jauki jūs atkal šeit redzēt. Man ir jautājums, kas attiecas uz um, nodokļu konkurences jautājumu. Jūs esat atbildīgs par regulējumu valsts palīdzības jomā, un daudzas dalība valstis netiešā veidā īpašas privileģijas piešķir tieši nodokļu jomā un līdz ar to rada negodīgs konkurences apstākļus. Es gribētu jautāt, vai jūs esat gatavs īstenot instrumentus e, pret tādu valsts palīdzību, kas e, rada negodīgu nodokļu konkurenci. Un e, vai, vai jūs cīnīsieties pret šādu praksi? Como antes le he respondido a su compañero. Es atbildēju jau jūsu grupas pārstāvim Lamberkungam, ir iespējamās darbības un ir ierobežojumi, un es nevaru iet tālāk nekā robežas, ko nosaka līgums. Līgums nosaka, kāda eh, konkrēta veida darbības, fiskālas, nodokļu ir savietojamas un eh, pret kurām mēs nevaram vērsties. Un visā tajā, kas, ko varēs eh, veikt un izvairīties, mēs eh, strādāsim, lai ņemtu vērā vides jautājumus un lai varētu atbalstīt uh, atbalstīt eh, atjaunīgās enerģijas un visās jomās, kurās ir iespējams rīkoties, mēs arī rīkosimies. Eh, Satanās, man ir tāda sajūta, ka te ir tāds pārpratums. Jūs priekšgājēji atsevišķos gadījumos jau ir izmantojuši likumdošanu, lai izvairītos no negodīgas eh, nodokļu konkurences. Līdz ar to jūsu rokās ir bija eh, instrumenti, ar kuriem to panākt. Un es gribētu, lai jūs pastāstītu par šo te regulatoro manevrēšanas spēju un lai jūs apņemtos pilnībā izmantot tos līdzekļus, kas ir jūsu rīcībā, protams, līguma ietveros, lai ierobežotu šādu konkurences skropļojumu un tirgus izkropļošanu. Uh, Tātad pretvalstiska palīdzības eh, likumdošana var tikt izmantot, lai vērstos pret negodīgu nodokļu konkurenci un eh, tādām negodīgām subsīdijām, fiskālām subsīdijām kompānijām. Es gribētu, lai jūs par to parunātu. Es domāju, ka mēs te pilnībā esam viensprātis. Es jau savā dzimtajā valodā jums sacīju, ka esmu gatavs rīkoties, līdz ir līguma ietvaros, un jūs tagad papildus jautājumā sakat to pašu. Es domāju, ka mēs abi esam viensprātis. Paldies! Tagad pārējām pie Bokros kunga jautājumu, lūdzu. Liels paldies! Savā pašreizējā amatā, Muliņas kungs, jums ir bijusi privilēģija strādāt kopā ar uh, vairākām jaunām dalību valstīm. Uh, diemžēl tā iemesla dēļ, ka dažas no tām šobrīd piedzīvo smagu krīzi. Dažas no šīm valstīm tajā pašā laikā ir konkurētspējīgāks nekā daudzas rietumu valstis, un tajās ir labāka vide konkurences regulēšanai. Un tad, kad jūs runājāt par to, ka nav tieši saiknes starp krīzes pārvaldību un konkurences politiku, es biju izbrīnīts uh, un gribēju uzdot jautājumu, vai mēs varam mācīties no to valstu prakses un pieredzes, kurām nebija fiskālie līdzekļi, lai izkropļot konkurenci, un, mm, kuras, teiksim, nevarēja īstenot dažādas schēmas, piešķirot līdzekļus tiem, to, kuriem nevajadzētu piešķirt. Uh, dažas valdības vairāk atbalsta konkurēt spēju un konkurenci kā tādu nekā, teiksim, rietumvalsts daudzās Austrum valstīs mēs nekad neesam dzirdējuši par to, ka tiek runāts par nacionālajiem tā kā uzvarētājiem, kurus atbalsta uh, valsts, ar valsts līdzekļiem, vienalga, vai tas ir krīzes apstākļos vai nē. Līdz ar to mans vispārīgais jautājums ir tāds, kādu mācību jūs esat guvuši no šīm valstīm un kas no tā viss varētu būt izmantojams jūsu jaunajā amatā. Paldies! Liels paldies! Tik tiešām es daudz mācos. Es esmu daudz mācījies šiem, šo, šo piecu ar pus gadu laikā. Uh, tieši par ekonomisko attieksmi, prioritātēm, fiskālās politikas un citu ekonomisko politiku definīciju Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā, no kurienes nāk jaunās dalība valstis. Mana analīze var sadalīt divos posmos - pirms krīzes periods un krīzes periods. Pirms krīzes tas bija ļoti iespaidīgi. Es atceros, ka ar uh, Olī Rēnu kungu mēs kopā nācām klajā ar paziņojumu par pieciem pirmajiem gadiem pēc paplašanāšanās, un ekonomiskās sekstā šī analīze bija ārkārtīgi pozitīva attiecībā uz dinamiku, kas, teiksim, uh, deva tādu stimulu reformām, kas parādīja kā ir pieaudzis IKP uz iedzīvotāju, kā ir, cik pozitīvi ir bijusi integrācija Eiropas Savienības ekonomikā un tā tālāk, kā ir piesaistīts ārzemju investīcijas, kā ir modernizētas institūcijas, tirgi dažādās nozarēs. Krīzes laikā, šo divu gadu laikā, vērtējums ir nedaudz savādāks, diemžēl. Kādēļ? Tādēļ, ka daļa no šo valstu izaugsmes dažādos līmeņos. Nu, nav jau viens un tāds pats līmenis visās šajās valstīs, bet es domāju, ka tā ir tāda nu, kopīga tendence Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā, ka šī izaugsme bija balstīta uz um, ārvalstu tiešajām investīcijām, kas krīzes laikā pazuda, bet ārējais finansējums, kas nāca, teiksim, attiecībā uz imigrantiem, tika samazināts un ārējais eksporta tirgus samazinājās, un līdz ar to parādījās dažu šo valstu izaugsmas modeļu trūkumi. Un tie, protams, nonāca laikrakus slēj, pirmajās slējās, un valdības un iestādes pārvaldīja šo situāciju uh, pirms krīzes, un tagad ir svarīgi raudzīties, kāda ir to rīcība pēc krīzes. Ir gan labi piemēri, gan slikti piemēri. Un tuvāko mēnešu laikā es domāju, ka situācija atkal būs ārkārtīgi dinamiska. Pavisam ātrs papildu jautājums, ja jums bija garš pirmais jautājums. Man jautājums ir vairāk par to, vai tas kaut kādā veidā ietekmē jūsu jauno amatu. Uh, kā konkurences komisāra. Kā konkurences komisārs es te nevaru izdalīt vienu valsti vai kādu citu. Man ir jāīsteno konkurences noteikumi un likumdošana, līguma nosacījumi, vienādā veidā, neatkarīgi no dalību valsts. Es te nevaru izdalīt kādu atsevišķu valsts, nevaru jautāt, no kurienes jūs esat, lai, teiksim, vairāk pa lai būtu um, stingrāks vai mazāk stingrs. Man ir jāsaka, un visi to zina, ka bagātākās valstis ir spējīgākas izmantot valsts palīdzību, teiksim, bagātākās, lielākās ekonomikas. Tām bija lielāki uzņēmumi, kas, um, teiksim, var ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo politiku. Bet uh, šai likumdošanas īstenošanai ir jātiec vienot uz visām 27 dalību valstīm. Foksa kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Almuņas kungs, es gribētu pavaicāt jums par naudas sodiem, kuras komisija nosaka kompānijām par eh, konkurences kropļojušiem pasākumiem. Un kas notiek, kam būtu jānotiek ar šo naudu, kas ir savākt? Vai jūs domājat, ka tā būtu jānodot dalību valstīm, un ja tā, tad kādā veidā jūs to izdalīsiet? Īpaši kā jūs izdalīsiet to, lai um, kompensētu tām dalību valstīm, eh, kuras vairāk skār šāda pret konkurenci vērsta prakse? Uh, Vai jūs, arī, vai jūs domājat, ka, teiksim, šo naudu vajadzētu izdalīt proporcionāli iedzīvotāju skaitam vai kā citādi? Un ja jūs domājat, ka šī nauda nav jādod dalībvalstīm, tad kā jūs domājat, kā to vajadzētu izlietot? Atbilde. Atbilde ļoti vienkārša. Šī nauda tiek um, iemaksāta Eiropas Savienības budžetā. Tā nevar tikt izlietot um, tajā posmā, kamēr nav pieņemts tiesas lēmums, bet tie ir Eiropas Savienības resursi. Kā jūs zinat, ja Eiropas Savienības budžetā gada beigās ir pārpalikums, tad šis pārpalikums ir jādod atpakaļ dalību valstīm. Saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kā šīs dalība valsts ir iemaksājušos līdzekļus Eiropas Savienības budžetā, bet šie te līdzekļi, kas nāk no naudas soda iekasēšanas, paliek Eiropas Savienības budžetā. Bet, nu, ja mēs ņemam tādu piemēru, ka Spānija ļoti lielā mērā ir cietusi no kon pret konkurence vērstiem pasākumiem, vai jūs nedomājat, ka Spānijai līdz ar to būtu jāsaņem lielā kompensācija, ņemot vērā, kāda nauda ir e, iekasēta no šajās soda naudās? Uh, Vai jūs domājat, ka šī sistēma ir adekvāta, lai kompensētu tām dalību valstīm, kuras ir ļoti cietušas no šīs te pret konkurences vērstās prakses? Vai jūs domājat, ka pašreizējā sistēma ir laba? Spānija vai Lielbritānija vai Polija vai vienalga kāda cita valsts nevar lūgt, lai šī nauda tiktu dota viņiem atpakaļ. Šī nauda pieder Eiropas budžetām. Jādiskutē ir par to, kā tiek izdev, kā, kāda ir šī izdevuma sadāla Eiropas Savienības budžetā, budžetā un tad nākamajās finanšu perspektīvās var labāk atspoguļot prioritātes. Thank you. Uh, now for the... Paldies, un tagad goja grupas vārdā Klutkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es mans kolēģis Tomas Henkels gribēja uzdot jautājumu, bet viņš ir sāslims, un tāpēc es viņu vietā nolasīšu jautājumu. Almuņas kungs, jūs savās rakstiskajās atbildēs paskaidrojāt, ka 2008. gada decembrī jūs, ka vajadzētu turpināt. Uh, uh, attiecībā uz eh, Delfu un īrijas un polijas gadījumiem turpmāk eh, runāt par to, kas notiek gadījumos, ja uzņēmumu pārcēs uz citu valsti. Komisija jaunajā likumdošanas periodā tiek eh, prasīts veikt pasākumus, un ieviest jaunas noteikumus attiecībā uz uzņēmumu pārvietošanu. Un te mēs varam raudzīties, ka, piemēram, rūras apkupalā ir um, ārkārtīgi liels problēma šajā sakrībā radīšana. Runājot par jūsu jautājumu pirmo daļu par uh, pagaidu pasākumu raksturu ekonomiskās palīdzības pasākumiem, kas tika ieviesti 2008. gada beigās. Pirmkārt, tas ir pagaidu pasākums, kas ir spēkā līdz šī gada beigām. Kā jau sacīju iepriekš, tas ir termiņš, bet šis termiņš eh, šo termiņu vajadzēs vai nu apstiprināt, vai izmainīt atkarībā no ekonomiskajiem apstākļiem. Eh, E, tas ir īpašs pasākums krīzes situācijā, nevis tāpēc, ka būtu normāli ciklus, e, cikliski kritusies e, aktivitāte, kā vienkārši ekonomikas saraušanās. Ja ekonomika būtu ārpus riskiem, kam mēs, kurus mēs šķērsojām šo pēdējo gadu laikā, un turpinātu darboties iepre, normālā situācijā kā tā darbojās pirms krīzes gados. Jūs pieminējāt konkrētu gadījumu, un es neesmu eksperts šajā jomā, bet varu pateikt, ka ir tieša mehāniskā saikne starp to, ko izlēma komisija Dēl gadījumā īrijā un ko komisija atļāva Dēl gadījumā Polijā. Šeit ir runa par divām investīcijām atšķirīgām īrijas gadījumā. Tie tika izmantots eh, eh, pielāgošanas fonds globalizācijai, jo tā bija rūpnīca īrijā, un tika izmantot šis fonds, un dēļ polijas gadījumā eh, tā ir valsts palīdzība investīcijai, kas nav saistīta ar īrijas rūpnīcas slēgšanu. Un nebija neviena E, neviena elementa, kas to iekļautu nepieļaujamas palīdzības e, gadījumā. Ja es varētu īsti papildi jautājumu uzdot, problēma no darba ņēmēja puses ir tas, ka te Eiropas Savienības ietveros ir divas dažādas sistēmas. Tas jau nerada jaunas darba vietas. Ja tas tā būtu, tad jau nevienam nebūtu nekas pret šādu atbalstu, bet te notika uzņēmuma pārvietošana un sanāk tā, ka rodas tarifu konkurence starp Poliju un Īriju vai starp citām dalību valstīm. Tā jau ir tā problēma. Un te arī par nodokļu jautājumu mēs varam runāt, kā mēs varam panākt to, ka šāda sociālā konkurence tiek izbēgta. Tā ir problemātika, kas eh, būtu jāvērtē ļoti kritiski, jo tas skar eh, daudz darba ņēmējs un eh, viņi līdz ar to vēršas pret Eiropas Savienību un te tiek tiešām izdarīts liels spiediens, kas ir tieši pret konkurences politiku. Yo entiendo, entiendo su argumento. Es saprotu jūsu argumentu, bet um, vēlos norādīt, ka šis arguments nevar tikt piemērots konkrētajam gadījumam, tāpēc, ka nav tiešas saiknes starp e, kādu rūpnīcu slēgšanu un investīciju rūpnīcā citā valstī, kurām ir visas ties, kurā ir visas tiecības šīs, e, šo palīdzību saņemt. Uh, un citādi poļu strādnieku sacītu, ar kādu argumentu jūs sakāt, ka, e, ka es nedrīkstu saņemt šādu palīdzību. Un nav nekāda iemesla, jo nav nekādas saiknes starp uh, vienas fabrikas slēgšanu, par ko mēs paužam nožēlu, un citu uh, atbalsta mehānismu sniegš, un palīdzības sniegšanu strādājošiem un valsts palīdzību. Uh, kas tiek pilnīgi likumiski, no, tika sniegta eh, Polijā, kurā eh, ienākums ir viens no viszemākajiem visā Eiropas Savienībā, un tika sniegts eh, palīdzības sniegta formā, kurai nebija citas alternatīvas. Thank you. Uh, paldies, un tagad um, Andrēsen kundze lūdzu, EFD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Patiesībā man bija tāds pats jautājums kā iepriekšējām deputātam. Vai jūs nākotnē, Almuņas kungs, apstiprināsiet valsts atbalstu gadījumos, kad jūs zinat, ka šādas rīcības rezultātā būs nepieciešams izmaksāt kopienas līdzekļus? Es atkārtoju atbildi, kuru sniedzu iepriekšējam jautātājam. Nav saistības. Ja būtu šāda saistība, tad es nebūtu autorizēts sniegt tādu valsts atbilstību, kas, šādu valsts atbalstu, kas būtu saistīta ar vienas rūpnīcas slēgšanu atbalstu citai. Bet tā šajā gadījumā nebija. It's... Paldies. Jā, bet tad, kad jūs pieņemat lēmumu pārvietot uh, ražot no vienas vietas uz otru, tad tā rezultātā cilvēki zaudēs darbu. Jūs nevarat par to aizmirst, pieņemot lēmumu, izmaksāt valsts atbalstu. Jums ir jāapzinās, ka tas ietekmēs situāciju tajā vietā, no kurienes ražotne aizies. Tā kā jūs nevarat teikt, ka tam nav nekāda sakara. Jo, ja jūs piedāvājat valsts atbalstu vienā valstī, tad attiecīgi ražotnes pāries uz to valsti un atstās iepriekšējo vietu. Un vienkārši to nevar ignorēt. Mans jautājums jums ir tāds, tad, kad jūs izvērtējat valsts atbalsta piešķiršanas atļaušanu, vai jūs atcerēsieties, ka pēc tam būs jāizmanto Eiropas Savienības izlīdzināšanas fonda līdzekļi, lai kompensētu zaudējumus, kas cilvēkiem radušies darba zaudējumu rezultātā. Vispārīgi runājam, mēs nerunājam šeit par eh, saskaitāmajiem summu. Jaunas investīcijas eh, veido jaunas bagātības, jaunas darba vietas. Nevienmēr jaunas investīcijas ir balstītas uz uh, ražošanas likvidēšanu eh, citā vietā un darba vietu cikli, eh, eh, likvidēšanu citā vietā, jo tādā gadījumā izaugsme būtu nulle. Šajā gadījumā mums ir jālemj, vai īrijas dēl un polijas dēl gadījumā investīcija polijā ir sekas investīciju atsaukšanai no īrijas un pēc manā rīcībā esošās informācijas, kas toreiz nebija atbildīgs ne par konkurētspēju, ne par sociāliem jautājumiem. Ir, informācija ir tāda, ka investīcija vienā vietā nebija saistāma ar investīcijas atsaukšanu citā vietā. Paldies, un tagad pārējām pie pēdējā jautājuma raunda no EPP grupas. Lūdzu, Hubners kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Labvakar, komisāra kungs! No tā, ko jūs teicāt, ar visu savu optimismu un profesionalitāti, ir skaidrs, ka jūs ļoti labi apzināties, ka jūs, kā komisārs atbildīgs par konkurenci un valsts atbalstu, jūs esat saņēmuši Eiropu, kas ir apkrūtināta ar valsts atbalsta slogu Un jūs ļoti daudz runājāt par uh, finanšu institūcijām, bet tas uh, rada slogu arī uzņēmumiem un ražotnēm. Un es gribētu dzirdēt konkrētāk par to, ko jūs darīsiet, lai atrisinātu šo situāciju attiecībā uz uzņēmumiem, kas darbojas reālā ekonomikā, nevis finanšu sektorā. Un, uh, ko komisija zina par nesen pieņemto lēmumu likumību dalību valstīs krīzes kontekstā? Un vai jūsu šajā izējas, krīzes izējas situācijā ir paredzēts kaut ko darīt, lai nodrošinātu, lai dalību valsts un komisija atrast pareizo līdzsveru starp valsts atbalsta noteikumiem, uh, stabilitātes un izaugsmas paktu prasībām un nepieciešamību Eiropai uh, izaugt un kļūt konkurētspējīgākai. Paldies! Muchas gracias, señora diputada. Paldies, deputāts Kundze. Masīv. Jūs runājat par liela apjoma un mēroga valsts atbalstu, bet, ja manā rīcībā esošie skaitļi ir pareizi, tad, ja mēs izņemam ārā to valsts atbalstu, kas tika piešķirts krīzes laikā un par ko tika pieņemti lēmumi tieši šādos krīzes apstākļos, ja to mēs atliekam malā, tad šis valsts atbalsts veido tikai 0,5% no Eiropas Savienības IKP, un tas ir daudz, daudz mazāk nekā pirms desmit gadiem. Tā kā Tikai krīzes rezultātā ir pieaudzis šis valsts atbalsts jautājums, kā iziet no šīs pagaidu situācijas, ko darīt tad, kad krīze mazināsies, kad un kā rīkoties. Tagad tas ir jautājums par fiskālo politiku, par monetāriem stimuliem un citiem ārkārtas apstākļiem krīzes situācijā. Tad mana pozīcija patreiz ir tāda, ka mums patreiz ir jārunā par krīzes izējas situāciju. Mums ir jānoprecizē, ko darīsim, kā darīsim ar šiem pagaidu piešķirtajiem valsts atbalstiem, bet te ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lemjot par to, kad to darīt, jo mēs vēl neesam izgājuši no krīzes. Situācija ir labāka nekā pirms gada. Mēs vairs neatrodamies brīvajā kritienā, un mēs redzam, ka dažas no dalību valstīm ir atguvušas ekonomisko veselību, atrodas šajā pozitīvajā teritorijā, tur patreiz ir tikai viena. Bet uh, risks joprojām ir augsts, mums ir jābūt piesardzīgiem. Bet ja lietas ies labi, tad šie pagaida apstākļi nefinanšu sektorā izbeigsies 2010. gada beigās, bet finanšu sektorā mēs esam sākuši diskusijas ekofin līmenī par to, kad pārtraukt šos ārkārtas apstākļus. Kā es teicu, ir daudz lēmumu, kas tika pieņemti ārkārtas situācijā. Mums ir jābūt ļoti piesacīgiem. Tad, kad tiks pārtraukt šie pagaidu palīdzības sniegšana, tad mums ir jāveic ekonomiskā valsts palīdzības analīze, un mums ir jālieto e, šis e, izmaksu un ieguvumu tests kā lakmus papīrs. Papildus jautājums jā, 0,5% no IKP ir maz, bet tie ir izdalīti ļoti nevienlīdzīgi, jo ir valstis, kurās arī krīzes kontekstā šis valsts atbalsts ir nulles līmenī, un ir valstis, kurās tas ir ļoti augsts. Es pilnībā piekrītu, bet jebkurā gadījumā, lai kāda nebūtu katras valsts pozīcija vai situācija šajā nevienlīdzīgajā 0,5% kopapjoma sadalījumā, vai tas būtu lielas vai mazas valsts vai vecas vai jauns, tām visām ir jāievēro noteikumi, kas attiecās uz valsts atbalstu piešķiršanu. Paldies! Tālāk Datī kundze lūdzu. Merci, eh, Paldies, eh, priekšsēdētā komisāra kandidāta kungs. Eh, krīze, ar kur mēs saskaramies šobrīd, mums uzliek par pienākumu pārskatīt likumdošanu un arī pārskatīt pieeju, kāda mums ir konkurencei. Es gribētu vērst uzmanību un dzirdēt jūsu viedokli par diviem konkrētiem piemēriem. Uh, jo tā ir aktualitāte, kas eh, skar ne tikai Eiropu, bet visu pasauli. Pirmkārt, eh, autoregulas eh, pārskatīšana tika e, iesniegta septembrī, e, kas mūs ietekmē pirmkārt, e, tāpēc, ka e, tā padara neiespējamu autorūpniekiem pārdot uzņēmumu, e, izvēlējam uzņēmējiem pēc savas izvēles. Vai ir bijis, bijusi kāda steidzamība pārskatīt šo regulu? Mēs esam pie krīzes apstākļos, un tas ietekmē ārkārtīgi daudz MVU un ap 500 tūkstošu darba vietu. Otrkārt, neraugoties uz eh, jūsu kolēģa eh, komisāra par starptautisko tirzniecību kandidāta sacīto un par Eh, kar, karbonu nodokli, vai jūs nepārskatīsiet savu pozīciju attiecībā uz oglekļa nodokli Eiropā, jo tas var radīt eh, nelojālu konkurenci starp dalību valstīm, un šeit grib pievienoties zaļajiem kolēģiem, norādot to, ka dabas aizsardzības kritērijas kļūst par konkurētspējas kritēriju. Paldies par eh, Eh, regulējumu attiecībā uz automobīļiem. Tas bija ilgs process, kurā piedalījās parlaments un komisija. Piedalījās ne tikai, ne tikai eh, konsultācijās, bet mēs ceram pabeigt konsultācijas, lai pieņemtu jauno regulu maijā vai līdz mājām. Ko es varu pateikt par mūsu pašreizējo regulas projektu. Kas tur ir teikts? Mēs paturam vispārīgo izlēm, izņēmumus pa kategorijām. Uh, uh, labošanai un rezerves daļām. Un mēs piedāvājam iekļaut vispārīgajā režīmā izplatītājus, jo nosprausties liekšņi, lai varētu veicināt eh, veicināt eh, eh, en gardant des distributeurs. Tā saucamo multibrands. Mēs šajā sakarā konstatējam, ka ir ļoti liela konkurence un nav nepieciešams specifisks režīms. Es neizprotu jūsu pieminētos riskus, bet šajā konsultāciju e, procesā mums vēl ir laiks līdz maijam, lai atrisinātu esošās problēmas. E, par e, oglekļu nodokli neesmu eksperts, un tas nav tieši tas pats jautājums, ko pieminēja Lambertkungs. kungs. Eh, oglekļa nodoklis eh, uz robežām. Tas ir jautājums, kuru es labprātāk neapspriestu, jo būs vienošanās pēc Kopenhāgenes. Un es domāju, ja mēs mēģinam rast eh, risinājumu klimata pārmaiņām un cīnīties pret klimata pārmaiņām ar protekcionistiskiem instrumentiem, tad mēs zaudēsim visās frontēs, ne tikai apkārtējās vidas frontē. Mēs zaudēsim visās ekonomikas, tirzniecības un citās. Have... Pavisam īsi papildi jautājums, ja jums tāds ir. Ja, bet lūdzu īsi. Par pēdējo pozīciju es piekrītu Gulas kundzes tikko sasītēm, kā skaidrot mūsu Eiropas strādājošiem, ka viņu uzņēmums aizstāv apkārtējo vidi uz viņu darba vietu rēķina, jo pārējiem nav tādi paši nosacījumi. Un E, tas gan nav neatiec uz tēmātu gulā kundze, ir jānodarbojas ar pedagoģiju, jo strādājošie nesaprot, kāpēc viņi zaudē darbu, e, tāpēc, ka strādā uzņēmumā, kas e, nelojālā veidā nerespektē vidas noteikumus. Atbilde. Es nedomāju, ka tas bija tieši tas pats. Katrā ziņā mēs to apspriedīsim. Taču es sacīju, ka ir jāuzsver, ka Eiropa ir ļoti solīda pozīcija, ļoti eh, stingra pozīcija, lai strādātu pie klimata pārmaiņu jautājumiem. Un tā ir jāatrisina jūs pieminētā problēma, kas ir pilnīgi reāli. Mēs nevaram palikt malā stāvot, kad ir ļoti konkurētspējīgas ja, jaunās valstis, kurās ir zemākas algas un kuras nav e, uzņēmušās saistības cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Manuprāt, tā nav vienīgā tomēr hipotēze. Patiesā hipotēze, pie kuras ir jāstrādā, ir nolīgums un ir jāstrādā pamatīgi, jo mēs jau redzējām Kopenhāgenā kādas grūtības izraisa šāds nolīgums, bet arī mēs redzējām to, ka ja Eiropa nebūs aktīva šī procesa vadībā, tad mēs pie vienošanās nenonāksim. Tādējādi mūsu atbildība ir ļoti nozīmīga. Tas nav tikai mūsu intereses, bet arī mūsu atbildības eh, attiecībā pret klimatu pārmaiņām. Paldies! Kāzas kungs tagad lūdzu. Labvakar, komisāri. Amat kandāts, es jūs atkal gribētu, lai jūs atgriežaties pie valsts palīdzības jautājumu. Un jūs teicāt, pašreizies krīgs, krīzes apstākļos ir lielāka tendence izkropļot konkurenci, pateicoties tam, ka kompānijas saņem valsts palīdzību. Mans jautājums ir tāds, vai jūs esat apmierināts ar to, kā pašreizējā politika tiek īstenot, vai jūs esat apmierināts ar to, un vai ir kaut kas tāds, ko jūs būtu darījis savādāk? Uh, ja jums tagad, jo tagad jums pašam būs jāpieņem lēmumi. Es atceros, ka mēs runājam par Maltas iestāšanos un Slovākijas iestāšanos Eirozonā. Es biju referents šajās jautājumos. Es atceros, ka jūs sacījāt, ka protekcionisms noved pie vienotā tirgus izkropļošanas. Vai jūs joprojām tā uzskatāt, komisārā, mat kandidāta kungs? Jā, es joprojām tā domāju. Kāsas kungs, tik tiešām. Valsts palīdzība labu un sliktu lietu. Mums ir nepieciešams izmantot valsts līdzekļus, lai risinātu dažādas neveiksmes tirgu, lai veicinātu tādu politiku, ko nevar, teiksim, sniegt ar parastajiem tirkus mehānismiem, vai kas, teiksim, tiktu sniegt ar ļoti negodīgu sadali, tāpēc mums ir nepieciešams tādas aktivitātes finansēt ar valsts līdzekļiem. No politiskā viedokļa mēs varam diskutēt par to, kādā līmenī, kur ir tās robežas, kas ir efektīvāk. Tā ir reāla diskusija un tā ir ārkārtīgi nozīmīga, bet fakts, ka valsts līdzekļus ir jāizmanto labiem mērķiem. Tā ir man visstingrākā pārliecība, bet tajā pašā laikā es zinu, ka Mēs nevienmēr izmantojam valsts līdzekļus labā nozīmē. Līdz ar to valsts palīdzībai ir jāskata ietvarā, un es domāju, ka šīm ietvaram būtu jāuzlabojas. Mēs esam uzlabojuši šo te ietvaru krīzes laikā, un tagad mēs risinām krīzes sekas. Šobrīd mēs runājam par to, kā šo te uh, ārkārtas gadījumā pieņemto, krīzes laikā pieņemto ietvaru izbeigt, un pēc krīzes mums būs jāturpina pielāgoties jaunai situācijai, un tāpēc mēs arī gatavojam valsts palīdzības efektivitātes izvērtējumu. Mēs to pieņemam. Mēs pieņemām valsts palīdzības rīcības plānu 2005. gadā, tur bija uzsvēr dažādi elementi, un mums ir jāmācās pašiem no savas pieredzes, bet es domāju, ka Mums vienmēr vajadzēs ņemt vērā to, ka valsts finansējuma laba izlietošana būtu jāskata kontekstā ar eh, to, ka dažkārt valsts līdzekļi tiek izmantoti sliktā veidā un jāvērtē arī šie dažādie spēlētāji un dažādās valdības kas, teiksim, izmanto šo naudu. Mums ir iekšējais tirgs, un mums tāpēc ir jādomā arī kohēzijas kontekstā. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šajā jomā ņemam vērā arī reģionālos faktors citu elementu starpā. Es piekrītu jums, ka līdz ar to iekšējā tirgus kropļojuma būs un konkurences kropļojuma būs. Uh, Mm, bet es arī uzskatu, ka mums vajadzētu izstrādāt stratēģiju, kas būtu saistīta ar šī, šādas prakses izbēgšanu. Ja ir tādi izkropļojumi, tad mums ir jālem par to, kad šī te iziešanas stratēģija tiks īstenot, jo, jo agrāk jūs te atbildot uz kādu citu jautājumu sacījāt, ka ir jāzina, kā, kādu stratēģiju izmantot bet joprojām ir pārāk agrs, agri, lai, pāragri, lai spriestu, kad vajadzētu sākties šai iziešanas stratēģijai. Bet es domāju, ka tas tiešām ir pāragri spriest, kad tieši iziet no šīs stratēģijas. Vai Jūs atradīsiet niansi, ja jūs būsiet uzmanīgi klausies manos iepriekšējos vārdos. Ja mēs raugamies uz finanšu sektoru un valsts palīdzību, tad šajā ziņā es neminēju datumu, bet ja mēs runājam par ne, nefinanšu jomām, tad tur es principā minēju datumu 2010. gada decembris, bet redzēsim, kā tas būs. Uh, Es gribētu, lai es varētu pateikt, ka 2010. gada decembris ir beigas, jau krīze ir beigusies, bet, eh, nu, par to vēl nav skaidrības. Thank you. We now move on to Mr. Ferber. Paldies, un tagad Ferber kungam bija minūte. Paldies priekšsēdētājā, Muņas kungs. Šodien mēs jau īsi runājām par to, kāda ir sadarbība ar Eiropas parlamentu, un es gribētu pie pieslēties tam, ko Datīkūns teica, jo šogad ir paredzēts vairākas reformas, un man tagad neinteresē tik daudz eh, saturiskā puse, bet gan tas, kā jūs esat gatavs sadarboties ar Eiropas parlamentu. En ese punto, šajā punktā varētu sacīt, ka man ir jau viss uzrakstīts. Nav, es jā, nav jāmēģina pārliecināt, ka es nākotnē mēģināšu veidot labas attiecības. Es domāju, ka man jau tādas ir izveidojušās piecu gadu un es nezinu, cik mēnešu laikā kāda es, kamēr es īstenoju savus pienākumus kā eh, komisijas loceklis, un es esmu vienmēr bijis eh, komitejā un uzstājies vienmēr Un kad mēs neesam varējuši apspriesties eh, plenārsēdē, mēs esam runājuši ar koordinatoriem un ar visiem tiem komitejas locekļiem, kas gribējuši pievienoties koordinatoriem, un mums bija lieliskas, eh, lieliskas attiecības ar eh, komitejas priekšsēdētāju Bolsa kundzi. Esmu vienmēr gatavs diskutēt ar jums, apspriest uh, parlamentu lēmumus, un es darīšu visu iespējamo, lai parlaments eh, tiktu piesaistīts visām darbībām, kā pienākas likumdošanas darbi, darbā. Tas man eh, un koplēmums eh, ko, likumdošanas darbībā mani vieš gandarījumu. Un kā jau mēs runājām par citiem gadījumiem, ka tad, kad mēs runājam par daudziem lēmumiem, vai, vai tas būtu attiecībā uz kolektīvajām darbībām vai citiem pasākumiem, kā piemēram mēs tikko runājām par uh, automašīnu tirgus regulējumu pa kategorijām, vēl nav lēmumi pieņemti vai par konkrētiem gadījumiem attiecībā uz konkurences normām, kas tiek pakļauts konfidencialitātei, ja tās tiek pakļauts konfidencialitātei, tad es nevarēšu tos izstāstīt, bet, nu, katrā ziņā mēs komisijā esam, ja būsim, tad eh, pieņēmuši lēmumu, darīšu to zinām. Tas ir jauki, ka jūs eh, bieži pie mums ieradīsieties un runāsiet, bet man interesē tas, ka komisija izstrādā tāds likums, kas, um, ko tā paš, pat arī vēlas īstenot. Un man uztrauc tas jautājums, vai jūs, nu, tad, kad tik cieši sadarbosieties ar parlamentu, kā Garīs Fenmirts, kur sadarbojās, vai arī jūs būsiet atturīgāks, kā Krūzes kundze. Es gan, kā jūs domājat, kur jūs starp šiem diviem iepriekšējiem komisāriem varētu sevi ierindot sadarbībā ar parlamentu? Pongarme el nivel más alto de todos mis predecesores y yo. E, man ir zināms priekšteču visaugstākais līmenis, kuru esmu nolēmis pārvarēt. Uh, thank you very much. And... Paldies. Sociālistu grupas vārdā Ferēras kundze lūdzu. Bem-vindo, senhora comissário, uh, ainda também. Uh... Paldies, komisāra amata kandidāta kungs. Jūsu pieredze uh, un jūsu biogrāfija ir, liek mums mm, ļoti cerēt uz jums. Jūs sacījāt, ka jūs centīsieties ietekmēt, mm, izmantot tos instrumentus, kas ir jūsu rīcībā, lai kompānijām būtu vieglāk piekļūt kredītiem. Ko jūs darīsiet tādu, kas būtu jauns? Jo mm, viens, viens no jautājumiem ir tāds, ka ir praks, kas, teiksim, traucē MBU. Ja mēs runājam par MBU, tad, kad būs beigusies recesija, tad. Uh, būs tāds tirgus, kurā 86% no finanšu palīdzības tiek sniegta no valsts puses. Un tad mums būs eh, dažādi izmeklēšanas gadījumi visā Eiropā. Vismaz mēs no parlamenta esam to pieprasījuši. Un kā jūs domājat, vai tas varētu ietekmēt, teiksim, pārtiks produktu izplatību jo te ir ļoti nelīdzsvarot konkurence. Paldies, Varērs kundze! E, piekļuve kredītam ir būtisks tēmāts, tajā pašā laikā ļoti sar, e, sarežģīts. Kā mēs varam e, padarīt vieglāk piekļuvi kredītiem, it īpaši MBU, kuriem nav tik viegli atvērt ceļš uz lieliem kapitāliem kā lieliem uzņēmumiem no konkurences viedokļa. Bez šaubām Eh, pārstruktūrējot finanšu, eh, finanšu vienības, lai sliktie pārvaldītāji, kas eh, ir saņēmuši ārkārtīgi daudz valsts palīdzību, kas ir palikuši tirgu, kas tajā pašā laikā piesārņo vispārjo finanšu sistēmu, banku sistēmu, nekonsolidējot bilances, nenodrošinot labāku maksātspēju mēs nevarēsim nodrošināt kredītus, jo sliktās bankas nav tās, kuras varēs izsniegt labus kredītus. Mums ir maksimāli drīz veikt sanāciju, rekapitalizēt, konsolidēt bilances finanšu sistēmā, un tas ir uzdevums, kas ir piekrīt ne tikai konkurences politikai, bet arī valsts attīstība eh, atbalsta politikai kas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tālāk runājot par e, nozaru pasākumiem. Tas ir lielisks instruments. Iepriekšējā mandātā bija trīs e, lieliski piemēri. Divi no tiem īpaši jā, jāpiemina. Pirmkārt, viens bija enerģijas, otrs farmaceitiskai nozarei, kas sniegs vairāk elementu, lai varētu veicināt adekvātu konkurences politiku. Jūs norādījāt sektoru, kur ir lielas problēmas, kas ir jāskata. Un ja šīs konkurētspējas problēmas labāk tiek risinātas Eiropas līmenī, tad arī e, to labāk varēs risināt e, nacionālās konku e, konkurences autoritātes, ar kurām mums ir ļoti laba sadarbība. Nelielas papildu jautājums ar tām ambīcijām, kādas jums ir, kā jums šķiet? Kāds ir jūsu sajūts par uh, tiem līdzekļiem, kas ir jūsu rīcībā, par jūsu komandu, par naudu, kas ir jūsu rīcībā, par to parlaments bieži runājis, par to, ka mums ir nepieciešams eh, sniegt papildus līdzekļus konkurences ģenerāla direktorātam arī cilvēku resursi jāpaplašina. Vai šis jautājums tiek risināts? Ģenerāla direktors nākotnes, e, ģenerāla direktors ar lielu prieku atbildēs uz šo jautājumu. Es gribu būt piesardzīgs. Es domāju, ka ir lieliski dienesti e, konkurences ģenerāla direktorātā, lieliska sadarbība ar nacionālajām LME iestādēm konkurenciņā sistēma, kas tika izveidota 2004. gadā, mēs e, stiprinām mūsu uh, darbības kapacitātes, um, sekojot tie pašiem principiem un prioritātēm, bet es negribētu šodien pateikt pirmajā dienā, kad esmu šeit, pirms esmu apstiprināts amatā, ka man nav nepieciešams vairāk līdzekļu. Redzēsim, vai mēs varam darīt visu to labāko, visu iespējamo ar uh, esošiem līdzekļiem. Un ja nākotnē es uzskatu, ka manai atbildībā eh, veicamais nevar tikt paveikts ar aptuveni tūkstoši ierēģņu palīdzību, tad e, es pilnīgi noteikti uzdošu šo jautājumu attiecīgā brīdī. You, uh, no. Paldies. Rapkai kungs lūdzu. Tēma naudas soda attiecībā uz konkurences izkropļojumiem, it īpaši, ja ir runa par karteļiem, jau vairāk kārti tikus apspriesta. Uh, Vai Elmuņas kungs varētu vēlreiz parunāt par šo tēmu, tikai nedaudz citādā aspektā to izgaismot? Pirmkārt, es gribētu mm, teikt, ka komisijai vajadzētu kompetents kaut ko darīt, kaut ko lietas labā, un eh, skaidri ir arī jā, jāizmeklē šie gadījumi, kart, karteļu gadījumi. Uh, Un vēl ir būtisks caurskatāmības jautājums. Man ir konkrēts jautājums, vai jūs varētu iedomāties tādu sistēmu, kurā būtu noteikti konkrēti kriteriji, kā tiek šie sodi noteikti, un eh, vai to varētu debatēt arī ar parlamentu, jo līdz šim šāda kriterija nav izstrādāta, un vēl komisija vairākas reizes Eiropas eh, tiesā ir zaudējusi, tādēļ, ka šie naudas sodi nav tikuši pietiekami labi pamatot. Es domāju, ka komisijai vajadzētu pašai risināt debatu šajā sakrībā. Desde luego, debatir sobre sanciones me parece normal manuprāt, ir pilnīgi normāli un loģiski debatēt šo jautājumu, un esmu vienmēr gatavs apspriest sankciju jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs elements pārliecināšanā, e, kas ir arī izmantojams konkurences politikā. Bet ir kritēriji, zinām kritēriji, ir vadlīnijas, kas ir apstiprināts 2006. gadā par sankcijām, e, kas aktualizē to pieredzi, kopš stājās spēkā attiecīgā regula, kas ir juridiskā bāze tam, uz kuru balstoties mēs varam piemērot sankcijas. Jūs atsaucaties uz e, Eiropas kopienas tiesas lēmumu. Un lēmumiem e, daudz skaitlī. Tos vienmēr mēs respektējam bet es domāju, ka šeit ir jānorāda sankcijas, kas ir pieņemtas pēc 2008. gada vadlīniju pieņemšanas, kas e, būtu labotas no kopienu tiesas puses. Manuprāt, līdz šim nav neviena kopienu tieslēmuma, kas būtu pretēji šīm vadlīnijām. Also darüber kann man natürlich diskutieren. Par to, protams, var diskutēt, vai um, tur tajā dokumentā viss ir iekļauts. Protams, ir um, kritēriji, bet kritēriji, kā tiek noteikti konkrēti sodi, nav. Un to parasti nosaka konkrētais komisārs. Uh, Bet vēlreiz, lai paskaidrot, es gribētu norādīt uz vēl vienu citu punktu. Vai jūs varat iedomāties, ka tāpēc, ka ar šādām sankcijām, kuras es nevēlos apšaubīt, ir, teiksim, konkrēti mm, skārtas darba vietas, vai jūs varat iedomāties, ka uh, Šo kritēriju vidū mēs varētu iekļaut arī dažādi sociālās klauzulas, sociālos kritērijus, un par to īstenot atklāts debats. Es neapšaubu to, ka ir kritēriji, bet eh, es apšaubu to, ka, ka tie ir pietiekami. Sinceramente, creo que están, creo que están. Tik tiešām es domāju, ka vadlīnijās ir pietiekami labi izskaidrots tas, kas sankcijas tiek aprēķināts atkarībā no zaudējumu nodarīšanas, no pārkāpuma e, pret konkurences praksēs. Ir norādīts, ka sankcijas tiek palielinātas atkarībā no izraisītā bojājuma zaudējuma smaguma, ne tikai apjoma, un arī, ka tiek aprēķināts atkarībā no laika perioda, kurā šī e, antikompetitīvā praksa ir bijusi spēkā. Un es domāju, ka šeit var sniegt skaidru atbalstu tādām vadlīnijām. Ir iespēja, ka ja uzņēmums, kas tiek pakļauts sankcijām, ar pietiekamu argumentāciju apstiprina, ka nav maksāt spējīgs, var izveidot kādas modulācijas attiecībā uz maksājumu, un ir arī gadījumi maksāt nespējai, un paziņojumi eksante, kas ir norādīti vadlīnijas, ka, ka šis eh, arguments par nespēju nomaksāt uh, Eh, sankciju var tikt eh, piemērots ar argumentāciju. Un eh, situācija netiek mainīta vienkārši ar argumentu nemaksāt sankciju. Un sociālās sekas, kas vēl ir jāņem vērā objektīvās grūtības uzņēmumā apmaksāt šīs sankcijas, kas var apdraudēt strādājušo darba vietas E, bez tam ir vēl citi instrumenti, lai risinātu šeit jautājumus. Mēs nevaram pieprasīt no konkurences politikas, lai tiktu, tā tiktu galā ar visiem, e, visu ļaunumu, ko ir izraisījis uzņēmums, kas nerespektē konkurences politiku. Thank you. Uh, Labi, paldies. Un visbeidzot, nemazāk svarīgs deputāts Alts grupas vārdā Tremonsī Bal Balcelkungs. Pēdējā reize, tā jau ir otrā reize, kad jūs pēdējais gūstat iespēju izteikties. Paldies priekšsēdētāji! Sveicināti, Elmuņas kungs, jūs esat apliecinājis sevi kā savu kvalitāti kā komisārs, es ceru, ka būs kā ar labu vīnu, kas ar laiku kļūs tikai kvalitatīvāks. Ja, eh, ja mani eh, aprēķinu, man informācija ir pareiza, tad Spānija ir 400 pār, eh, pārkāpumu gadījumu Spānijā. Spānijā ir tādi svarīgi instrumenti kā FROP, sanācijas plāns banku sektorā un ekonomiskā stimulēšanas plāns. Un Spānijā netransponē vai ļoti lēnām ir transponējuši daudzas direktīvas, kā piemēram pakalpojumu direktīvu, un tādējādi tās ietekmē kopumā Spānijas ekonomiku konkurences un produktivitātes ziņā. Kā jūs Eh, domājat skatīt šo jautājumu, kad saskars Eiropas un Spānijas intereses? E, Paldies. E, labi vīni tik tiešām kļūst labāki ar, ar laiku. Es ceru, ka es būšu kā savas zemes vīri, kā Rioja. Bet tagad runāsim par valsts palīdzību un Spāniju. Tieši tāpat kā valsts palīdzības Latvijai, Īrijai Grieķijai vai jebkurai citai Eiropas Savienības valstī. Manā izpratnē un izpildot savu komisāru uzdevumus, vai tas būtu ekonomikas lietās vai, vai konkurences lietās, ar to es arī apstāšos, jo vairāk nebūs, ir Eiropas normu piemērošana, līguma aizstāvība un šī parlamenta un padomis lēmumu īstenošana, pieturoties pie komisijas politikas. Tas ir tas, ko es uzsvēru sākot savu komisāra darbu, solīju Eiropas kopienu tiesai Luksemburgā, un to es solu jūsu priekšā. Un ejemplo konkrēto. Tam konkrēts ie, iemesls. Eiropa Barcelonas lidosta nevar uzņemt lidojumus no 23 valstīm, tāpēc, ka parakstīti divpusēji līgumi e, no Spānijas puses, kas uzliek par pienākumu lidot tikai uz Madrīdas lidostu. Šo informāciju es saņēmu um, Barcelonas tirdzniecības uh, kamerā. Un tas tādajādi smagi kropļo brīvo konkurenci Eiropas tirgū. Kā jūs zināt, jaunajā komisijā valsts palīdzības transportā nozarē ir arī kon, eh, kom, eh, konkurences komisāra eh, kompetence, un šeit mums ir jārīkojas saskaņā. Ja ir nelikumīga prakse, tad mēs rīkojamies saskaņā ar līguma, līguma pa, pantiem. Es iesniedzu konkrētu rakstisku jautājumu šajā sakarā Eiropas komisijai. Paldies! Lielas paldies! par eh, šiem jautājumiem, kas tika izskatīts pēc tam, kad transporta komiteja jau bija aizgājusi. Un jautājums esam izsmēluši. Komisāra amata kandidātam tagad būs 5 minūtes, lai viņš varētu izdarīt kopsavilkumu. Varbūt, ka viņš jau ir saņēmis manu lapiņu. Es eh, esmu pie, piezīmējusi, ka jūs jau, ka jūs būsiet labāks nekā vislabākie no jūsu priekšgājējiem. Uh, tas droši vien ir vairāk vai mazāk tas pats, kas ir minēts manā pirmajā jautājumā, un nu, varbūt jūs vismaz varat izmantot jaunus terminus. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs eh, punktus, ko jūs nolasījāt sākumā un ko komisijas sekretārs man iesniedza, es pilnībā piekrītu. Es nezinu, vai ir tas jāparaksta šeit komitejas priekšā vai pietiek ar publisku paziņojumu, ka piekrītu šiem informācijas jautājumiem, piekrītu savai apņemībai e, palīdzēt komitejas darbā savā e, portfeļa ietveros un e, atzīt problēmu, kas ir norādīta trešajā punktā. Tas ir parakstīts tagad. Ah, Un paldies jums visiem eh, par to, ka nevis par to, ka iesniedzāt man dokumentu parakstīšanai, bet par visiem jautājumiem, kurus man uzdevāt. Es ceru, ka tā būs ierastā norma mūsu attiecībās. Viedokļa apmaiņa padziļināta par daudziem un dažādiem jautājumiem, un kas ir ļoti nozīmīga iekšējā tirgus un Eiropas Savienības funkcionēšanai. Ļoti vēlos atkārtot to, ko sacīju sākumā. Tas nav politisks uzdevums, kas būtu saistīts ar konkrētām interes, interesēm vai kādu privātu skatījumu. Komisāra pienākums ir saistīts ar eh, Eiropeisku pārliecību, ar to, cik nozīmīgi ir padziļināt Eiropas integrācijas procesu un veidot Eiropu, kura sākās ļoti sarežģītos apstākļos daudzās mūsu valstīs un kas ir būtiskā veidā devis iespēju palīdzēt eh, pārvarēt šīs sarežģītās situācijas, bet tas ir jāpatur Eiropas aktīvos un mums kā Eiropiešiem ir jāapzinās, kādas ir, kāda ir mūsu izaicinājumi turpmākajiem gadiem. Un ne tikai, ne tikai šie jautājumi tiek skatīti G20 sanāksmēs, mums ir jāapzinās, kāda ir pasauli 21. gadsimta sākumā, lai mēs varētu veiksmīgi risināt krīzes jautājumus un lai mēs varētu arī apzināties to, cik svarīgi uzdevumi piekrīt mums visiem komisijai, parlamentēm, e, kuru, kuram loma ir nozīmīgi stiprināta Lisabonas līguma starpniecība padomēji, kam ir, ir atšķirīga funkcija un tajā pašā laikā mums jāapzinās mūsu loma, kas ir ierakstīta līgumos un kas tiek stiprināta un kur mēs vēlamies stiprināt. Paldies! Uh, thank you very much. Liels paldies komisāram. Paldies arī komitejai. Mēs pat esam paspējuši iekļauties laikā. Izvērtēšanas sanāksme notiks šodien ASP 1G3 zālē pulkstens 8, tātad pēc pusstundas. Pulkstens 8. Arī es esmu nogurus, jā. Paldies.